You... Kolēģi, aicinu ieņemt jūs vietas, lai mēs varam sākt darbu. Iesākumā pieņemsim darba kārtību. Ja iebildumu nav, tādā gadījumā uzskatīsim to par pieņemtu un pāriesim uzreiz pie trešā darba kārtības punkta kas ir monetārais dialogs ar ECB E, pre, e, prezidentu Mārio Drāgī. Es sveicu mūsu vidū Mario Drāgi, Eiropas centrālās bankas vadītāju, un šis ir otrais monetārais dialogs šajā gadā, pirmais šajā sasaukumā, un arī man šis ir pirmais uh, esot ekon komitejas vadībā, savukārt tas ir pēdējais Mario Dragī, kura mandāts beidzas šī gada oktobrī. Eh, ienākošā informācija sniedz in... Eh, norāda to, ka viss notiek lētāk nekā mēs bijām iecerējuši. IKP pieaugums ir samazinājies eh, šī gada pirmajā pusē uz 0,2% otrajā gada ceturksnī. Kāpēc vietējais pieprasījums balss? nepietiekami ņem vērā reālo situāciju un eh, kā tas ietekmē dažādās rūpnieciskās jomas. Un šobrīd pastāv liels risks, kā price dynamic uh, with a further delay in the convergence. Kā eh, nav izpildīti konverģences mērķi inflācijas līmeņa sasniegamā. ECB Padomi ziņoja par visaptvarošu politisku pasākumu paketi, kur pārēdz eh, papildināt viens otru un arī monetāru stimulēšanu. Un es domāju, ka Dragī kungs vairāk runās par šiem jautājumiem ievadvārdos. Ekon koordinatori arī izvēlējās divus papildus tēmatus šai diskusijai. Un pirmais attiec uz globālus struktūrālus faktorus. Um, eh, inflācijas dinamikai Eiropas Savienībā un iespējā stratēģiju, lai šo problēmu risinātu. Tālāk otrais jautājums attiec uz monetārās politikas inovāciju un turpmākajiem izaicinājumiem monetārās politikas arhitektūrā. Mēs esam kopā ar ekspertu panelī veikuši sagatavošanas darbu, teksti ir pieejami parlamenta tīmekļa vietnē, bet, protams, ir būtiski dzirdēt ECB viedokli. Šis ir, kā jūs sacījat, priekšpēdējais monetārais dialogs ar Mario Draghi, un šī jau ir trešā ekon komiteja, kurā jūs uzstājaties pēc 7. un 8. parlamentārā sasaukuma, un es vēlētos pateikties jums par konstruktīvajām attiecībām, kādas ir izveidojušās pēdējo 8 gadu laikā Jūs esat uzstājies parlamentā vairāk nekā 30 reizes atbildot uz vairāk nekā 600 jautājumu. Eiropas centrālā banka ir neatkarīga institūcija kuras lēmumiem ir eh, būtiska ietekme uz Eiropas firmām un uh, pilsoņiem. Un jūs man piekritīsiet, ka monetārais dialogs ir īpaša iespēja uzlabot ECB uh, eh, atbildību un pārskata atbildību un leģitimitāti. Un es vēlētos novēlēt jums visu labāko nākotnē un runājot par novērtējumu. Es vēlētos pasniegt ekonu biroju vārdā jums dāvanu e, visu ekonu deputātu izņemot ID grupas deputātu vārdā. Thank you. <laughs> Thank you. Okay. Uh, before giving the floor... Pirms dodu vārdu drāgī kungam. Ir vairāk deputāti, kuri vēlētos nofotografēties kopā ar Mariju Drāgī, tā aicinu to darīt labāk tagad. Anche, sì, se, va bene, così la facciamo. Sì, la facciamo con la... Okay. So. Un tagad atgriezīsimies pie mūsu sanāksmes, dragīgums. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par e, visu. Iesākumā vēlos pateikties pirms ķeros pievadu vārdiem. Godējumie kon komitejas deputāti, dāmas un kungi. Iesākumā es vēlētos jūs visus apsveikt sakarā ar ievēlēšanu un jūs priekšsēdētāji ar iecelšanu šīs komitejas priekšsēdētāja matā. Ir liels prieks uzstāties šajā komitejā, šajā jaunajā sasaukumā un pirms eh, aizrit eh, mans eh, termiņš ECB priekšsēdētājam tā. Eh, līgumos ir norādīts, ka parlamentam piemīt centrālā loma uh, attiecībā uz ECB atbildību. Būtiska loma ir ekonkomitejai, un es uzskatu šos pasākumus par ļoti noderīgiem. Kad es uzstājos pirmoreiz ekonkomitejā 11. gada decembrī, Eirozona. zona Eh, bija skārusi finansiāla instabilitāte. Tā bija eh, saskārusies ar otro recesiju, kas noved pie eh, dezinflācijas un augsta deflācijas riska. Eirozona pēc prī, krīzes perioda ir nogājusi sigā garu ceļu, un daļai tas ir pateicoties ECB monetārai politikai. Bezdarba līmenis eh, Eirozonā bija 7,5% šogad jūlijā, kas ir viszemākais kopš 8. gada jūlija. Pēdējo gadu eh, gaitā ECB ir atkārtot un skaidri parādījis savu gatavību un izlēmību pildīt primāro mandātu, primāro mērķi, lai sasniegtu cenu stabilitāti, kā tas ir norādīts līgumos. Šī gatavība un šī izlēmība ir bijušas izšķirīgas, lai risinātu uh, krīzes radītās problēmas. Ar tādu pašu izlēmību pirms divām nedēļām ECB padome lēma rīkoties, rieģējot uz uh, inflācijas līmeņa mērķa nesasniegšanu. Par šiem jautājumiem mēs runāsim ar jums šodien. Un ta, tas ir būtisks notikums pēc manas pēdējās uzstāšanās ekonomikas komitē. Pēc tam es izklāstīšu monetārās politikas lēmumus, ko ir pieņēmusi padomi, e, ņemot vērā ekonomisko situāciju. Un Pēc komitejas pieprasījuma noslēgumā es runāšu par secinājumiem pēc pēdējo gadu darba, kas ir būtiski runājot par politiskām reakcijām uz tiem izaicinājumiem, kas saskars, eh, kas ir mūsu priekšā. Pēc pēdējās uzklausīšanas eirozona iz, izaugsme ir samazinājusies un lielākā mērā nekā mēs bijām to paredzējuši. GDP pieaugums šobrīd tiek eh, paredzēts 1,1% 2019. gadā, kas ir 0,6% punkti mazāk nekā 2018. gada Um, prognozēm un 1,2% 20. gadā, kas atkal ir par 0,5% zemāk nekā decembra prognozēs. Šīs samazinājums galvenokārt rodas starptautiskās tirzniecības vājuma dēļ un uh, ņemot vērā paliekošās neskaidrības attiecībā uz protekcionistiskām politikām un ģeopolitiskiem faktoriem. Šie faktori ir ar pieaugušu svaru ekonomikā un it īpaši tas skar rūpniecības nozari, kas ir vairāk orientēta uz tirzniecību un eksponēta ārvalstu ieteikumiem. Bet, protams, valstis ar plašu rūpniecisko sektoru ir um, mazāk aizsargātas globālajā ekonomiskajā ciklā. Piemēram, Vācijā 28% no eirozonas EKP, bet 39% eh, no eirozonas eh, ražošanas pievienotās vērtī, eh, vērtības. Un līdz ar to Vācija ir valsts, ko šo, šobrīd visvairāk ietekmē palielināšanās. Pakalpojums sektors. Uh, ir pretoties spējīgs, tomēr mums ir jāapzinās, ka e, negatīvās ietekmes ir lielas, jo ietekmē rūpniecības nozare var ietekmēt arī citas, raugoties nākotnē. Pēdējie dati un rādītāji tādi kā jaunie eksporta pasūtījumi ražošanā, Eh, neuzrāda pārliecinošas eh, pazīmes izaugsmē tuvākajā nākotnē, un vēl aizvien pastāv risks uz lejupslīdi. Šajā Eirozonas ekonomikas svājuma kontekstā gan īstenotā, gan plānotā inflācija ir zem līmeņa, kas atbilst ECB vidusposmērķiem. Inflācijas līmenis ir krietni zem 2%, savukārt inflācija izslēdzot nestabilākos pārtiks un enerģijas komponentus ir ap 1% samērā ilgā laika periodā. Un pēdējās ekonomiskās eh, norādes var nozīmēt kavēšanos eh, eh, cenu un atalgojumu saskaņošanai. Tīpaši firmas absorbē pieauguma darba spēka izmaksās savās prof, peļņas rezervēs, bet tās netiek apmaksātas no klientu puses. Tāpat e, tirgus cerības un inflācijas vidējā te, termiņā ir tuvas vērtībām, kuras neatbilst mūsu inflācijas mērķiem. Bet kopš manas pēdējās uzklausīšanas šeit mēs esam pārskatījuši virzienā uz leju inflācijas e, prognozes e, visam prognožu periodam. Vispirms šī gada martā prognozēs un pēc tam septembrī, atspoguļot vājākas ekonomiskās aktivitātes un zemākas enerģijas cenas. Inflācija šobrīd ir ap 1,2% 19. gadā, 1% 20. un 1,5% 21. kas ir zem bankas padomes eh, mērķiem eh, vidusposmā, kas ir zem, bet tuvu 2%. Kad eh, padomi tikās pirms divām nedēļām, tad tā saskārās ar straujāku eh, palielināšanos un lielāku kavēšanos eh, inflācijas konverģencei mūsu mērķu virzienā. Tāpēc bija nepieciešama būtiska monetārās politikas atbildes. Turpinot mūsu mandātu, mēs esam lēmuši par visaptverošu pasākumu paketi, lai panāktu to, ka inflācija e, virzās ilgtspējīgā veidā. Mēs samazinājām procentu likmes e, depozītiem no mīnus 0,40% līdz mīnus 0,5%. Un šī procenta likme būtu uh, kā stab stabilitātes garantijas termiņa uh, tirgus uh, procentlikmēm, kas kalpo kā atsauc daudziem aizdevumu un finanšu instrumentu veidiem. Samazināt depozītu procentu likmi eh, palīdz uzlabot eh, mājasaimniecību un uzņēmēju aizņemties spēju. Tāpat arī negatīvās likmes mudina bankas aizdot reālai ekonomikai tā vietā, lai paturētu savā rīcībā likviditātes, tādā veidā atbalstot uh, pamatlīdzekļu un iepirkuma programmas uh, līdzsvarošanas kanālus. Tāpat Mēs esam iecerējuši arī nākotnē ieturēt šādu monetārās politikas kursu, un mēs precizējam to, ka mēs sagaidām, ka mūsu likmes eh, paliek esošajos vai zemākos līmeņos, līdz mēs sasniedzam eh, inflācijas līmeņa konverģenci uz līmeni, kas ir pietiekami tūs, bet zem diviem procentiem mūsu prognožu termiņos. Un šāda konverģence tiek vienmēr konsekventā vietā atspoguļota inflācijas dinamikā. Un šādas vadlīnijas eh, sniedz norādes eh, procentu likmju iespējamām eh, iespējamiem līmeņiem, saistot mūsu politiku stingrākiem nosacījumiem inflācijas mērķu sakarā. Tāpat padomu ziņo, ka mēs vēlamies noteikt inflācijas līmeni pietiekami tuvu, bet zem diviem procentiem, un mēs redzam, ka esošais inflācijas līmenis ir pārāk zems un nav atbilstošs eh, padomas vidusposmērķiem, kamēr jaunais formulējums vadlīnijām atspoguļo ECB monetārās politikas eh, ietver vadlīnijas Mēs esam paredzējuši divus papildrošības pasākumus, lai panāktu to, ka pa, uh, procentu likmes stand, uh, normalizācija sākas tad, kad inflācijas līmenis ir stabilizēts, lai sasniegtu mūsu vidusposmu mērķi. Uh, teikums robustā veidā konverģēt nozīmē to, ka konverģences process kļūst pietiekami nobriedis un reāls pirms sāk pieaugt procentu likmes. Atsauce uz inflācijas prognoze nepārtraukt tiek atspoguļot inflācijas dinamikā. Tas nozīmē, ka esošā inflācija tiek norādīta mūsu inflāciju prognozēs. Tāpat arī um, šādas vadlīnijas panāks to, ka finanšu nosacījumi tiek koriģēti saskaņā ar inflācijas dinamiku. Turklāt, paturot šādu procentu likmi līmeni, mēs norādām, ka ir iespēja tās mazināt arī turpmāk, ja tas ir nepieciešams. Tāpat mēs esam izlēmuši atsākt uh, pamatlīdzekļu iepirkumus. Uh, 20 miljārdu eiro apmērā sākot ar novembri. Šie iepirkumi varēs stiprināt mūsu e, likmju ietekmi, un papildus tam mēs atkārtojam mūsu nodevumu turpināt reinvestēt pilnībā galvenajos uh, Eh, maksājumos no vērtspapīriem, kas ir iegādāti APP ietvaros eh, ilgstošam laikam periodam, un visos gadījumos tas būs cik vien ilgi nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes nosacījumus un monetārās akomodācijas apstākļus. Tīri iepirkumi un ilgāki reinvestīcija termiņi stiprina akomodatīvo ietekmi mūsu pasākumiem un tādā veidā atvieglo finansēšana izmaksas uzņēmumiem un maisaimniecībām Eirozonā. Papildus tam šie pasākumi palīdz Eh, turēt zemākas ilgākā termiņa procentu likmes, mazinot eh, cita veida mehānisku pieaugumu samazinājumā. Un bez tam tīrie iepirkumi liecina par mūsu eh, apņemšanos izmantot visus instrumentus cēnu stabilitātes nodrošināšanā, kas būs ar būtisku ietekmi informācijas prognožu sasniegšanā. Papildinot politikas pasākumus, kurus es tikko norādīju, mēs esam lēmuši grozīt veidu vairākiem ilgtermiņa refinējumu finansēšanas operāciju pasākumiem, ko mēs devējam par TLTRO3, par kuru ziņojam jūnijā. Bankas varēs ieņemt, saņemt ilgāk termiņa finansējumu ar zemākām likmēm. Tas palīdzēs arī panākt to, ka mūsu politikas pilnībā Eh, negulstas uz mājasaimniecību un eh, firmu pleciem. Un visbeidzot, mēs zinājām par divu trešdaļu sistēmu rezerves atalgojumiem. Šī sistēma šī divu līmeņu eh, sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu to stimulu, ko rada negatīvās eh, procentlikmes un vienlaicīgi samazinot negatīvo ietekmi, ko šādas negatīvās likmes varētu eh, izdarīt uz bankas eh, aizdevēja iespēju, mazinot to peļņas iespēju. Eirozonai ir nepieciešami finansiāli starpnieki, lai turpinātu uh, ak, eh, lai aktīvi iesaistītos eh, monetārajā transmisijas darbā, un šī divu līmeņu sistēma panāks to, ka bankas var aizdot eh, uzņēmējiem un mājasaimniecībām ar izdevīgākiem nosacījumiem. Šie elementi visaptvarošajā paketē būs savstarpēji stiprinoši, lai, lai atbalstot finanšu nosacījumus uzņēmējiem un mājasaimniecībām. Savukārt, uh, Eh, lielākas iespējas maisaimniecībām un, un uzņēmējiem ilgākā termiņā atbalstīs mūsu mērķu sasniegšanu. Kopumā, un ņemot vērā neskaidrības, ar kurām mēs saskaramies, monetārā politika šobrīd ir akomodējoši ilgstošākam laika periodam. Eh, mūsu pēdējie eh, pasākumi apliecina mūsu gatavību nodrošināt nepieciešamo ciešamo monetāro stimulēšanu, lai sasniegtu mūsu cenu stabilitātes mērķi konvencionāli un nekonvencionāli pasākumi, ko ECB ir uzsākusi pēdējos desmit gados, ir bieži pasākumi, lai risinātu deflācijas riskus, atjaunotu eh, monetārās politikas transmisijas mehānismu darbību un sniegtu vitālu atbalstu Eirozonas ekonomikai. Bet ECB nedarbojas tukšā telpā un arī citām ekonomiskajām politikām ir nozīme. Es vēlos atgādināt savu pirmo uzstāšanos Ekon komitejā 2011. gadā, kad tobrīd puse manu ievadvārdu attiecās uz ekonomikas monetārās savienības darbību un vajadzību rīkoties Eiropas politikas veidotājiem. Līdz ar to Noslēgumā es vēlētos pasvītrot tos secinājumus, eh, kas ir izkristalizējušies šo astoņu gadu laikā, un eh, es ceru, ka šie secinājumi palīdzēs risināt nākotnes eh, izaicinājumus. Salīdzinot krīzes reakciju Eirozonā ar citām ekonomikām, kļūst skaidrs, ka pēdējās varēja labā, sasniegt labāku makroekonomiskās politikas sajaukumu attiecīgā laikā pateicoties izlēmīgām darbībām gan fiskālajā, gan finanšu jomā. ECB padomi ir atkārtojis to, ka mēs esam izlēmuši panākt to, lai inflācija virzās ilgspējīgā veidā un esam gatavi koriģēt visus instrumentus un vienlaicīgi labākas politikas sajaukums, iekļaut fiskālo politiku, struktūrālās reformas un prudenciālos pasākumus var palīdzēt sasniegt šos mērķus ātrāk un ar mazākiem blakus efektiem. Mēs turpināsim rūpīgi uzraucīt, kā jau mēs esam to darījuši, šīs, šīs blakus parādības monetārajā politikā, un ir būtiski rīkoties vērīgi un piemērot attiecīgos un pieejamos mikro un makro prudenciālos pasākumus, kā tas ir nepieciešams, un šajā sakarā es izteikšos vairāk uzklausīšanā. Ir jāizprot esošā vide Eh, reālos eh, sniegumu vidē, kāda ir bijusi kopš eh, jau vairākus gadus, un tas attiecas ne tikai uz eirozonā, ir jārunā arī par citiem faktoriem, kā produktivitātes krišanās. Citiem vārdiem sakot, mums ir nepieciešama konsekventa un viengabalaina stratēģija Eiropas Savienībā un Eirozonā. Tāpēc eh, bija vienbalsīgs konsensus par to, ka fiskālai politikai ir jārīkojas izlēmīgāk un valdībām Eh, ar fiskālo telpu, kas saskaras ar palielināšanos, ir jārīkojas savlaicīgi. Eh, kad tiek nodrošināta fiskālā ilg, eh, ilgtspējība, tad attiecīgajā vidē un ņemot vērā to, ka fiskālie multiplikatori ir augstāki zemāku uh, likmju vidē darba, uh, darbojas labāk, vienlaicīgi ir jāpieturas pie piesardzīgām politikām un jāsasniedz struktūrēt līdzsvarot mērķi. Vēl viena atšķirība salīdzinājumā ar uh, citām ekonomikām, kā savienotās valstis, ir centrāla fiskālā instrumenta trūkums, lai varētu rīkoties pret cikliski federālā līmenī. Es pilnībā saprotu politiskās grūtības izveidot šādu instrumentu Eirozonā. Līdzīgas grūtības pastāv arī eh, diskutējot par banku savienības pabeigšanu un patiesa kapitāla tirgus savienības izveidošanu, bet vienlaidzīgi Mēs eh, esam apņēmušies eh, sasniegt patiesu ekonomikas un monetāro savienību eh, Eh, šādas savienības eh, nepietiekamu trūkumu risināšana nopietni skartu visus iesaistītos. Un arī eh, tāpēc, un pirmkārt šai komitejai ir jāiegūt savs darbs. Kā jau es pirms astoņiem gadiem sacīju šajā komitejā, mums ir jāparedz skaidra trajektorija nākotnes attīstībai ekonomikas monetārajā savienībā. Un šādā veidā Eh, jārīkojas atbilstoši gan pilsoņu, gan finanšu tirgu cerībām. Un tagad runājot par ilga eh, termiņa perspektīvu, par pēdējiem secinājumiem runājot kamēr Eirozonā nebija fiskālās politikas reakcijas, kas ir salīdzināma ar citām attīstītajām ekonomikām. ECB reakcija bija pilnībā salīdzināma ar citu lielāko banku reakcijām. Pateicoties savai neatkarībai, ECB varēja koriģēt savu politiku un piemērot to eh, tās funkcijai. Saglabāt tās galveno līdzekli, kas ir neatkarība, ECB varēja piemēroties nākotnes apstākļiem un panākt tās pasākumu efektivitāti. Tas ir vēl jo svarīgāk apzinoties to, ka centrālās bankas neatkarība ir pieaugoši būtiska, un, bet pieaugoši tiek apstrīdēta visā pasaulē. Kā jau es norādu ievadvārdos, vislabākais veids, kā saglabāt ECB neatkarību, ir panākt uh, eh, izmērāma eh, bankas pārskata atbildības eh, pakāpe. Pēdējo astoņu gadu laikā šī prakse ir attīstījusies Un mēs esam rieģējuši uz tiem uzraudzības pasākumiem, kas ir izveidoti pēc krīzes. Es vienmēr esmu augstnovērtējis parlaments spēju rieģēt uz pilsoņu prasībām, atbalstīt viņu bāžas un virzīt tās konstruktīvā veidā mūsu diskusijas šeit un es vēlos personiski pateikties jums par šo ieguldīto darbu. Tāpat Es no sirds ticu, ka šis parlaments un šī komiteja turpinās to labo darbu, kas tika uzsākts arī tajā termiņā, kad es atrodos amatā, un tas palīdzēs turpmāk stiprināt ECB darbību, efektivitāti un pilsoņu uzticību Eiropas Savienības projektam. Paldies jums par uzmanību, un tagad esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jautājumu. We, uh... Paldies, dragī kungs! Tagad Pāriesim pie jautājumiem. Man ir runātāju saraksts un jautājumam un atbildē ir paredzētas piecas minūtes. Vispirms Markus Fēbers, ETP. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu vācu valodā. Vispirms gribēju sirsnīgi jums pateikties Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Nu, man, man itāļu valoda ir tiešām dīvaina, <laughs> tādēļ es tajā nerunāšu. Vai jūs tā tad atkārtoju? Eh, sirsnīgi pateicos jums par sadarbību pēdējo gadu, astoņu gadu laikā ETP grupas uh, vārdā, un uh, jūs esat vienmēr uh, uzstājies mūsu komitejā, piedalījies uzklausīšanās un uh, Mēs visi arī uh, esam apzinājušies, kādi jautājums bijuši jārisina pēdējo astoņu gadu laikā, un arī uh, pateicamies par to, ka jūs vienmēr mums uh, tieši skaidrojāt savus lēmumus. Un tagad atgriežamies pie pagājušās nedēļas uh, lī, lēmuma atsākt aktīvu uzpirkšanas programmu. Uh, šis lēmums netika pieņemts vienblā, e, vienbalsīgi, ja esam saņēmuši pareizu informāciju. Bija šaubas par to, vai ņemot vērā ekonomikas attie, attīstību un inflācijas līmeni, vai tiešām nepieciešams e, atsākt šo programmu, un e, vai jūs nevarētu arī uh, Uh, paskaidrot šos viedokļu atšķirības un vai tas nenozīmē to, ka Lagardas kundzes rīcības brīvība būs ierobežot, kad viņas stāsies amatā novembrī jo eiro zonā inflācijas prognozes par spīti ļoti labvēlīgai monetārai politikai nav mainījušās, un jums ar šiem pasākumiem nav izdevies stimulēt, stimulēt inflācijas līmeni Eiropas, Eirozonā un tuvināt to 2% līmeni. Thank you. It's really two questions. Paldies. Eh, pirmkārt, kādēļ šie lēmumi tika pieņemti, un otrais, vai esam pārliecināti, ka šie lēmumi būs efektīvi, jo inflācija joprojām ir zem uh, eh, 2% mērķa. Es jau to pieminēju savā ievadu runā. Pašreizējā situācija joprojām ir tāda, ka uh, situācija darba tirgu uzlabojas, kaut arī lēnāk nekā līdz šim. Tāpat arī vidējais algas pieaugums ir uh, lielāks nekā iepriekš, nedaudz pieaug patēriņš. Kopējā situācija uh, ir. Tātad uh, bezdarba līmenis ir zemākais kopš 2008. gada, un tas stiprina mūsu pārliecību par to, ka uh, arī pienāks brīdis, kad inflācija virzīsies uh, uz mūsu mērķi. Jūs arī uh, uh, zināt, ka izaugsmas prognozes pastāvīgi pasliktinās. Ja paskatāmies uz 2018. gada māju, un toreiz teica tie, kas neatbalstīja mūsu politiku, ka Šies uh, situācijas uh, pasliktināšanās ir uh, tādu faktoru dēļ, uh, kuru darbība ir ilgāk nekā paredzēta. Un uh, pēc tam tika runāts par konkrētiem faktoriem, kas raksturīgi noteiktām valstīm, un pēc 2017. gada mēs piedzīvojām uh, tādu bezprecedenta izaugsmi, un pēc tam atkal bija uh, palēnināta šī izaugsme, palēnināts izaugsmēs posms, kas bija ilgāks un uh, arī šis kritums bija dziļāks nekā paredzēts. Un ECB vairāk kārt pārskatīs sev izaugsmes prognozes, un tādēļ Eiropas centrālās bankas valde nolēma rīkoties. Otrakārt, ir inflācijas attīstība. Pašreizējā līkne jau liecina par uh, to, kas tiek sagaidīts no šiem pasākumiem. 1,5 uh, inflācijas līmenis līdz 2021. gadam. Tas ir ievērojami zem mūsu prognozēm. Uh, nevis mūsu prognozēm, bet mūsu mērķiem. Tātad šīs prognozes ir uh, Un, ja mēs neko nedarītu, tad mēs uh, atkal nepildītu savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti. Otrkārt, kādēļ šie pasākumi tiek uh, turpināti, ja tie nav devuši it kā rezultātu? Es pie, tā, pie šā jautājuma atgriezīšos vēlāk, bet tagad uh, nedaudz pakāpsimies atpakaļ Vai varu vēl vienu papildu minūti veltīt uh, šim paskaidrojumam? Tātad palūkojamies uz 2014. gadu, kad pirmo reizi decembrī tika runāts par kvalitatīvo stimulēšanu. Toreiz inflācija bija mīnus 0,6%. Un uh, nodarbinātība bija pazeminājusies par 30%. Eh, un tagad, ko sešu gadu laikā ir eh, vairāk nekā 11 miljonu darba vietu radītas. Un es uzskatu, ka tas ir pateicoties monetārai politikai, jo nebija citas eh, tik konsekvents politika šo uh, gadu laikā, kas būtu īstenotas. Un tieši, bet tagad darbojas ārējie faktori ģeopolitiskā nestabilitāte, un tādēļ mums atkal ir jārīkojas ar pārliecību, ka inflācija virzīsies uz mūsu izvirzīto mērķi. Paldies, Juanas Fernandes, sociāldemokrāti. Visiet sveicināti. Pirmkārt, es vēlētos mūsu grupas vārdā pateikties par sadarbību pēdējo gadu laikā. Es eh, nebiju parlamenta deputāts, kad jūs eh, sāk, stājāties amatā kā kolēģis eh, Ferbers, tomēr pēdējo gadu laikā mums ir varējis būt ļoti lojāla sadarbība un ECB neatkarības ietvaros. Un es vēlētos jums jautāt attiecībā uz. Uh, monetārās politikas ietver pārskatīšanu. Pašreizējais eh, iet, ietvers ir izveidots 2003. gadā. Un mēs varētu zināmā mērā sacīt, ka darbojoties šajā uh, ietvarā, kurš ir uh, atjaunojies, jo tajā ir uh, notikusi e, zinām attīstību un nesen tika runāts par esāšā mērķa simetriju cenu stabilitātei un šāda simetrija, kas e, nav pietiekami skaidra. Un tāpat arī e, notiek akadēmiskas diskusijas par cenu stabilitātes fiksēšanu nevis inflācijas izpratnē, bet cenu līmeņa izpratnē iespēju iekļaut eh, aktīvu cenas eh, vai nekustamo īpašumu plašākā um, cenu līmeņa izpratnē. Tāpat arī uh, es gribētu jautāt par iespēju emitēt digitālās valūtas iespēju, kas uh, ECB, kuru, uh, ar kuru ECB dotu iespēju pilsoņiem turēt to savā uh, Eh, savos kontos un arī vienlaicīgi paplašinot eh, savu rīku klāstu monetārajā ziņā šobrīd tas ir ierobežots un arī eh, ņemot vērā to, ka nākošā ECB vadītāja veicinās šo ietvaru pārskatīšanu, tad es gribētu ne tik daudz pēdējo nedēļu lēmumu dēļ, bet gribētu dzirdēt jūsu nākotnes redzējumu par to, kāda būs monetārā politika Eiropā tuvāko gadu laikā. Paldies! It, it, it is a difficult question. Ir sarežģīts jautājums. Pirmkārt, es gribētu runāt uh, par jūs pieminēto simetriju. Mēs uzsveram simetriju kā svarīgāko iezīmi uh, mūsu uh, veiktajos uh, pasākumos. Uh, definīcija, ka cēnu stabilitāte ir ar inflāciju tuvu 2%, bet zem 2%. Un tas var būt saistīts ar zināmu tādu maldīgu izpratni, ka mēs aktīvāk reaģētu, ja inflācijas līmenis pārsniec 2% nekā gadījumā, ja šis līmenis ir zem 2%. Nu, doma tāda, ka mums ir tāda, nu, nosliece uh, Uh, cīnīties vairāk pret augstu inflācijas līmeni nekā pret uh, to, ja inflācija ir pārāk zema. Bet uh, runājot par simetriju, es varu jums apliecināt, ka mēs rīci, rīkotos vienlīdz apņēmīgi, neatkarīgi no tā, vai inflācija ir pārāk zema vai pārāk augsta salīdzinot ar mūsu mērķi zem diviem procentiem, bet tuvu diviem procentiem. Tātad um, var būt inflācija zem vai virs diviem uh, procentiem, mūsu reakcija būs uh, vienlīdz aktīva. Un, protams, ir ļoti grūti, kāda izvērsīsies monetārā politika nākotnē. Es jau savā ievadrunā norādīju, ka monetārā politika ir veikusi savu uzdevumu un turpinās to veikt kad es iestājos par to, ka fiskālai politikai būtu jāspēlē lielāka loma. Tas nenozīmē, ka monetārā politika ir izsmēlus savus instrumentus vai savu efektivitāti. Nebūtu tā, tas nav. Monetārā politika turpinās darboties, bet ja fiskālā politika ir aktīva, tad monetārā politika darbosies ātrāk un ar mazākām blakus parādībām vai blaknēm. Luis Garicano. Luis Garigano. Riņu Eiropu. Paldies! Es gribu jums pateikties uh, šajā pēdējā tikšanās reizē Eiropas parlamentā šajā matā par to, ka esat uh, glābis uh, eiro un jūs teicāt šeit 2016. gadā, ka darīsiet visu, kas nepieciešams, lai to panāktu. Un uh, jūs uh, nepievīlāt Eiropas pilsoņu uzticību, un es pateicos jums par to. Bet jūs noteikti arī sapratīsiet, ka nevienam nepatīk, ka ir tāda valūta, kas ir jāglābj. Jūs savā ievad uh, runā otrajā tās daļā runājāt par to, ka Eirozonā joprojām saglabājas struktūrālas vājās vietas vai trūkumi. Uh, ir uh, lietas, kas mums ir jādara, lai novērstu turpmāku krīžu rašanos un to, ka atkal ir jāglāb eiro. Mm, mēs gribētu jautāt, kādas ir jūsu prioritātes vai uzsāktās iniciatīvas ir uh, pietiekamas, un šobrīd mūsu komiteja strādā pie depozītu vai noguldījumu garantiju schēmas Parlaments ir arī apspri, ap, apstiprinājis SBBS, bet šis fails ir iestrēdzis padomē. Un jūs arī varbūt būtu jāveido aktīvākā savienības vai federālā līmeņa pretcikliskā politika, kā to ierosināja Fonderlajens kundze, un arī par banku portfeļiem. Eh, tātad, ko jūs uzskatāt, kādi pasākumi vēl ir nepieciešami? Visbeidzot, daudzus mūs uztrauc situācija uh, Itālijā. Tā ir liela Eirozonas valsts, tur ekonomika nav pieaugusi pēdējos 30 gadus kas būtu jādara, lai panāktu ekonomikas inflāciju, jo tas, acīm redzot, ir vislielākais risks Eirozonai. Thank you. Now, let me answer to your first question. Paldies, atbild uz pirmo jautājumu. Ir skaidrs, ka progress kopš uh, jūsu minētā laika 2012. gadā, tātad veidojot ekonomisko monetāro savienību, ir bijis ievērojams. Kad mēs uh, runājam par trūkumiem, kas joprojām pastāv, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir ļoti daudz, kas paveikts. Tajā pašā gadā, 2012. gada jūnijā, Eiropa padome uzsāka darbu pie Banku Savienības un patiesībā būtu jāpabeidz uzsāktais darbs, jāpabeidz banku savienība, noguldījumu, garantiju schēma un ir arī lietas, ka, pie kurām darbs ir pabeigts, bet tās ir aktīvāk jāievieš, vēl eh, trūkst. Uh, atsevišķi elementi noregulējuma procesā, likviditāte un noregulējums. Otrā joma ir kapitāla savienības, kapitāla tirgus savienības izveide. Šis ir ārkārtīgi svarīgs projekts, ja mēs iestājāmies par to, lai Eiropai būtu ietekmīgāks starptautiskā loma Un tad pirmais, kas būtu jādara, jāveido kapitāla tirgus, un uh, tad uh, eiros varētu spēlēt savu lomu, jo dolāram ir uh, sava ietekme, lielāka ietekme tieši tādēļ, ka pastāv šāds kapitāla tirgus. Protams, uh, uh, izveidēji būtu nepieciešams daudz laika, bet pirmais būtu paveikt to, kas jau ir apstiprināts, to īstenot, tā, būtu nepieciešams labāk harmonizēt um, nā, um, maksāt nespējas likumdošanu dalību valstu starpā. Tas būtu pirmais, kas jādara. Citi soļi arī ir izšķiroši svarīgi, bet arī tie ir uh, tālējošāki soļi un prasīs ilgāku laiku. Bet jāstarp citu šie soļi ir svarīgi ne tikai, lai veidotu ekonomisko monetāro uh, savienību ilgtermiņā, bet arī, lai uh, veicinātu uzticību, nostiprinātu uzticību gan uzņēmumiem, gan mājasaimniecībām, un tam visam var būt tūlītēji pozitīva ietekme uz ekonomisko situāciju Eirozonā. Un citi jūs pieminētie soļi pārapdrošināšanas mehānisms, uh, eirozonas budžets, uh, drošie aktīvi, tas viss ir svarīgs, lai uh, labotu tos trūkums vai vajās vietas, kas pastāv eirozonā. Tātad progress ir ievērojams, eirozona, eiro ir daudz stiprāki, uh, un daudz lielāks eh, arī eh, atbalsts sabiedriskā domā eiro valūtai saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām. Bet, kā es teicu, vēl ir noteikts lietas jādara, un to nevar izdarīt īstermiņā. Ir eh, tie pasākumi, kas jāveic vidējā un ilgākā termiņā, un tādēļ politiskā apņemšanās ir tik nozīmīga. Nākamais jautājums ir ļoti uh, komplekss, un šeit ir uh, jārunā par daudziem aspektiem. Un šeit uh, jāsaka, tas attiec uz Itāliju, bet ne tikai tas attiec arī uz citām valstīm. Proti, runa par struktūrālo reformu darba kārtību. Katrai valstī ir sava struktūra reformu darba kārtība. Un šeit nav runa tikai par budžeta sakārtošanu. Struktūra reformas ir daudz plašāks jēdziens un ietver darba tirgus reformas, bet arī uh, konkurētspējas celšanu, uh, preču tirgus reformas, un tās pat ir svarīgākas par darba tirgus reformām. Tāpat runa ir par uh, tiesu sistēmu, izglītības sistēmu, pētniecību un zinātni. Uh, tas ir lietas, kas būtu jāpaveic uh, katrai valstī, ja tā par prioritātu uzskata izaugsmu, un tam tā vajadzētu būt. Paldies! Tālāk Filips Lamberts zaļie. Labdien, priekšsēdētāji kungs! Man ievēlēja par deputātu Eiropas parlamentā, kad jūs stājaties savā amatā, tāpēc šos astoņus gadus esam pavadījuši, varētu teikt, kopā. Un tagad sagaidām Lagardas kundzi. Paldies, ka aizsargājāt mums kopējo vērtību eiro valūtu, lai kādi būtu trūkumi tās dizainā, izveidē. Ļaut tam sabrukt būtu katastrofāli, un jūs izdarījāt to, kas ir nepieciešams, un neviens nevar vainot jūs neizlēmībā. Tā kā mani apsveikumi par to. Principā jūs noslīcinājāt krīzi likviditātes tsunami. Un jūs, principā, noslīcinājāt finanšu sistēmu likviditātes tsunami un paļaujāties uz to, ka uh, tā spēs izturēt. Un mēs uh, neesam viensprāts par šo jautājumu. Paskaroties uz nevienlīdzības situāciju, un kas ir svarīgāk vēl ekoloģisko ietekmi un klimata krīzi, neviens nevar teikt, ka finanšu sektors būtu bijis efektīvs finansējuma sadalītājs. Pēc finanšu krīzes eh, varēja likties, ka cilvēki ir mācījušies no tās, bet no nu, absolūti nē. Var izmantot citas metodas. Viena no tām ir tā sauktais helikopter manī, eh, izdalīti līdzekļi lielā apmērā jūs uh, konstatējat, ka atcīmredzot tas ir viens no risinājumiem, Nu, vai ir kādi pētījumi, kas to apliecina? Es labprāt to iepazītos ar tiem. Jo, paskatoties, kādu politiku jūs īstenojat, tad varbūt e, to drīzāk jādēvē par e, šo brīvi izdalīto naudu bagātajiem. Jūs varētu teikt, ka ja jūs e, tā nerīkosieties, tad nonāksim vēl sliktākā ekonomiskā situācijā, kad sliks nevienlīdzībai vēl vairāk pieaugt, bet ja alternatīva ir nedarīt neko, tad varbūt ir e, nepieciešams veikt kvantitatīvu e, šo veicināšanu, bet arī to savādāk, lai mazinātu nevienlīdzību. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Tātad par nevienlīdzību tieši. Un otrkārt, palielināt investīcijas, lai e, cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Jūs sacījāt, tas man nav manā kompetencijā lēmt to, bet redzot, ka šī likviditāte nonāk tur, kur tā ne tikai traucē, bet pat ievērojami kavē un apgrūtina cīņa, cīņa ar klimatu pārmaiņām. Paldies par jautājumu! Par nevienlīdzību, kā jūs pareizi atgādināt, mēs to esam apsprieduši jau vairāk kārt. Un ir diezgan labi pierādījumi, ka kvalitatīvā uh, Kvantitatīvā veicināšana ir ļāvusi uzlabot situāciju, samazinot bezdarbu, kas ir viens no galvenajiem iemesliem nevienlīdzībai. Ir skaidrs, ka ja aktīvu cenas pieaug, tad tie, kam pieder šie aktīvi, tie parasti ir jau turīgi. Un jā, šajā ziņā, protams, pieaug viņu turība, bet tāpat laikā, paietot laikam, redzot, ka tiek radīts 11 miljonu darba vietas, tiek samazināta nevienlīdzība, jo, kā jau sacīju, bezdarbs ir lielākais eh, nevienlīdzības avots un iemesls. Īstenojot monetāro politiku, kas ir spēkā ne tikai Eirozonai, bet visām centrālajām bankām pasaulē, tad tas tiek darīts, ievadot likviditāti, izmantojot tos kanālus, kas tobrīd pastāv. Eiropā dominē bankas, Tā tad tā ir ekonomika, kas balstās uz bankām, un mūsu monetārā politika izmanto banku sistēmas aizdevumu kanāls. ASV, piemēram, tas vairāk ir caur finanšu tirgiem. Tātad pamatā tas ir tas, kas šobrīd ir. Vai tas ir labākais veids, kā piešķirt likviditāti? Ja tiek domāts par tādiem mērķiem kā klimata pārmaiņu apkarošana, nevienlīdzības mazināšana efektīvākā veidā? Nu, visdrīzāk jau nē. Visdrīzāk ir e, citi atšķirīgi veidi, kā to darīt. Un īstenībā dažas jaunas idejas par monetāro politiku, kā MT, nesenājas e, pētījums, kur, kur viens autoram bija e, profesors Fišers, liecināja par tu, citiem veidiem, kā novadīt naudu ekonomikā bet objektīvi tās ir diezgan jaunas idejas. Tās nav vēl apspriestas ECB padomē, un jā, mums ar šīm idejām ir jāiepazīstas, bet tās vēl nav pārbaudītas. Paskatoties uz šīm idejām tuvāk, kļūst skaidrs, ka naudas sadalīšanas e, uzdevums pamatā ir fiskāls uzdevums. Tas ir valdību lēmums, nevis centrālā bankai. Jā, jūs varbūt vēlētos, ka centrālā banka ir tā, kas to izlēma. Bet ir vairāki jautājumi, kas ir jāatrisina. Viens no tiem ir politiskās pārvaldības jautājums šo ideju kontekstā. Paldies! Antonio Rinaldi, ID grupa. Paldies, es runāšu itāļu valodā. Priekšsarētāji Dragī, personīgi esmu pārliecināts, ka jūs iesiet vēsturē kā cilvēks, kurš izglāba eiro valūtu. Un tā varētu būt, ka ja jūs no paša sākuma nebūtu izveidojis šo monetāro stimulu, mēs šobrīd būtu nopietnās nepatikšanās. Tā kā atzinība jums par to, ko esat paveicis. Tomēr vēlos arī norādīt, ka esat izmantojis tās pilnvaras, kas jums ir un ir ierakstīta ECB reglamentā. Esat principā veicis brīnumus. Jūsuprāt, vai ECB tāda, kāda šobrīd tā ir, var turpināt rīkoties līdzīgi? Ja netiek īstenot fiskālā politika no katras dalību valsts puses attiecībā uz eiro. Vai galu galā nevajadzētu tomēr visu šo sistēmu izmainīt, pārtaisīt? Tālāk provokatīvs jautājums. 1. novembrī šogad Vai varat pateikt mums, kura vai kāda precīzāk centrālā banka ir nepieciešama, lai mūsu eirozona darbotos optimāli? Mēs zinām, ka visas e, centrālās bankas ir veidotas atšķirīgi. Tas ir pēdējā salmiņa aizdevēja princips, protams, Bet ir arī citas atšķirības. Piemēram, dažām ir arī nodarbinātības mērķis. Tātad viņi seko līdz ne tikai inflācijai kā mērķim, bet arī nodarbinātības līmenim. Un citām centrālajām bankām ir savas priekšrocības. Piemēram, viņas var paļauties uz uh, savas valsts valdību kā atbalstu. Eiro valūtai šāda iespēja nav. neskaroties uz eh, lielo likviditāti, kas ir pieejama, ir spēlētāji, kas ir pārgājuši tomēr uz citu valūtu un ir samazinājušās valūtas mājas likmes. Tātad, ko es gribu pajautāt? 1. novembrī vai pēc tā, vai jūs varēsiet eh, plašāk runāt par to, ko jūs būtu darījis savādāk? Es jau labprāt atbildētu it itāliski bet eh, tomēr palikšu pie angļu valodas. Paldies par atzinību. Es pat nezinu pēc 1. novembra, ko īsti es darīšu, bet eh, kaut ko jums varu gan pateikt šobrīd. Pirmkārt, Eirozonai ir vajadzīgs fiskālās politikas instruments. Labāks fiskālās koordinācijas instruments Eirozonā. Un ar to es domāju divas lietas. Pirmkārt, fiskālajiem noteikumiem valstu līmenī ir jābūt mazāk procikliskiem. Tā pieredze, kas mums ir uzkrāta pēdējo aptuveni 15 gadu laikā, rāda, ka līdzšinējā darbība ir bijusi ļoti procikliska. Labos laikos pirms krīzes daudzas valstis palielināja savus budžeta deficītus un neveidoja buferus. Sākoties krīzei, tās valsts, kurām bija šie buferi, varēja tos izmantot, stabilizējot situāciju un it īpaši arī glābjot bankas ar bailout. Atcerēsimies, ka virkne banku krīzes sākuma posmā 2009.10. gadā bankrotēja. Un tam palīgā nāca valstu valdības ar nodokļu maksātāju naudu, jo tam bija pieejami šie buferi, šie uzkrājumi. Citām tāda iespēja nebija, un tās nevarēja palīdzēt savām bankām. Iesākot garu krīzes periodu, kas turpinās vēl daļēji līdz pat šai dienai. Tālāk krīzes laikā daudzās šajās valstīs fiskālā politika samazinājās. Gan tāpēc, ka bija mazāk šie buferi uzkrājumi, gan citu iemeslu dēļ. Tātad tā ir pirmā lieta, kas ir jāizdara. Protams, ne jau ECB to darīs. Galvenokārt tas ir jūsu uzdevums, parlamenta uzdevums, komisijas uzdevums izdarīt šīs lietas. Otra lieta runāja par tādu fiskālā instrumenta izveidi, kura mērķis, eh, galvenais mērķis varētu būt eiro zonas ekonomikas stabilizēšana. Tas ir, protams, ilgtermiņa projekts, jo, kā jau es sacīju, tas ir liels izaicinājums arī politiski. Un tāpēc pat, ja nav īsti skaidrs, kā rīkoties nākotnē, tomēr būtu svarīgi vismaz politisko apņemšanos panākt. Lai šāds instruments varētu darboties efektīvi, tam mērķim ir jābūt stabilizācijai, tam jābūt arī pietiekami lielam, jo savādāk eh, tas nebūtu uzticams. Un tam ir jādarbojas gandrīz automātiski. Un tas eh, ir jāizmanto saulēcīgi, līdz ar to automātiskums šī instrumenta darbībā ir ļoti svarīgs. Protams, arī piemērot citām monetārajām savienībām varētu būt ļoti noderīgi. Piemēram, tādus instrumentus, kā izmanto ASV, šāda fiskālā, eh, fiskālās izmaiņas eh, būtu nepieciešamas. Tālāk, jūs runājāt par eh, mūsu mandātu. Vai nebūtu labāk, ja mums būtu duāls mandāts, nevis tikai cenu stabilitāte kā mērķis? Šis jautājums ir uzdots, kā jūs saprotat, ļoti daudzas reizes un mēs nepiedalāmies sava mandāta sastādīšanā. Mēs eh, pakļaujamies kas, tam, kas tur rakstīts. Tas ir jums, likumdevējiem, darāms. No tāda praktiskā aspekta pēdējos gados ir bijuši pētījumi, kas liecina, ka, nu es pat nezinu, cik, cik sen šis pētījums ir bijis, bet paskaroties uz lietām retrospektīvi tas, vai jums ir viens mandāts vai divi. Gala rezultāts ir vairāk vai mazāk viens un tas pats. Lielas atšķirības nav. Un paskatoties uz mūsu reakcijas funkciju, jūs redzat, mēs Eirozonā esam panākuši gandrīz pilnu nodarbinātību, kaut arī esam tālu no cenu stabilitātes. Tas nozīmē, ka mēs esam radījuši priekšnosacījumus cenu stabilitātei, lai to varētu sasniegt nākotnē. Šobrīd nominālā algu izaugsme ir virs eh, vidējiem rādītājiem vēsturiski, bet cenās tas neatspoguļojās. Tam ir vairāk iemeslu, pie tā mēs varam atgriezties vēlāk, bet eh, jūs redzat, ka būtu grūti nodalīt eh, rezultātu, un diez vai tas būtu atšķirīgs, ja mums būtu divi mandāti, nevis viens. Un pēdējais par valūtas maiņu likmi. Mēs, ASV, apvienotā karaliste, Japāna, lielās centrālās bankas vairāk vai mazāk darbojas vienā ietvarā. Mēs neiejaucamies, vai precīzāk sakot, mūs saista G20 ietvaros panāktās vienošanās, lai ne, nenotiktu sacensības devalvācijā. Un to arī visi ievēro. Es nedomāju, ka eirozona vai eiro valūta precīzāk ir vājāka šajā ziņā nekā citas. Paldies! Paldies! Rolands van Ofenfelds, ECR. Paldies, dragī kungs, es esmu šeit. Paldies, ka ieradāties un novēlu jums visu to labāko, lai ko jūs arī uzsāktu darīt pēc šī pilnvaru termiņa beigām man ir trīs paziņojumi, un es augstu novērtētu, ja jūs eh, komentētu tos. Vispirms par valūtas mājas likmi. Paskroties uz lēmumiem, kas pieņem pēdējā ECB padomē, man grūti iedomāties šo pasākumu ietekmi uz investoru un patērētāju rīcību. Jo jūsu bažas, jāsaka, par ekonomisko izaugsmi eh, ir plaši izklāstīts. Līdz ar to tik tiešām mēs pieņemam, ka ir atcīmredzot kāds cits mērķis, kas ir vairāk saistīts ar valūtas mājas likmi. Paredzot iespējams, ka arī citas centrālās bankas virzīsies uh, tieši uh, ekspansīvu pasākumu virzienā un kvantitatīvas uh, veicināšanas pasākumu virzienā. Un tā mēs tā proaktīvi reaģējam uz to, kas varētu notikt ar mūsu valūtas maiņas likmi, tad, kad šādi pasākumi tiks īstenot. Otrakārt, Jūs esat atsākuši um, uzpirkšanas programmu 20 uh, miljārdu eiro mēnesī apmērā, cik ilgi vien nepieciešams, kā jūs norādījāt, un sakat, ka jāiet ir arī tālāk. Vai tas nozīmē, ka jūs domājat, ka ECB vajadzētu sākt pirkt uh, riskantākus privātus aktīvus? Un vai atcelt ierobežojums attiecībā uz valstu parādu uzpirkšanu? Jūs eh, runājāt arī par vienprāt, vienprātību ECB padomē par fiskālo politiku un tās lomu. Bet mēs dzirdam arī ziņās, ka balsojums, kas notika ECB padomē pirms divām nedēļām, teiksim tā, bija diezgan eh, dalīts, ja tā varētu teikt. Nu, kā jūs to varētu komentēt? Paldies! Paldies! Pirmkārt, vai mūsu politika, ko mēs īstenojam, ir efektīva? Paskatīsimies kaut vai uz uh, sešu gadu laikā radītām darba vietām. Tikko es jau par to runāju. Paskatieties uz bezdarba līmeni, uz vēl citām lietām. Jā, mums ir konkrēti skaitļi zināmi. Ņemot vērā visus pasākums, kas ir īstenot no 2014. gadsimta, no 2014. gada vidus, kopējā ietekme uz IKP izaugsmē Eirozonā tiek lēsta aptuveni 2,2% apmērā no 2016. līdz 2021. gadam. Tā kā mēs esam pārliecināti, ka mūsu īstenotie pasākumi ir bijuši efektīvi. Otrakārt, tad, kad ECB darbinieki samazināja savas prognozes pirms ECB padomas sēdes, kas noveda pie jaunajiem lēmumiem, šīs prognozes balstījās uz līkni un procentu likmēm, kas jau atspoguļoja to, ko mēs sagaidām no mūsu īstenotās monetārās politikas pasākumiem ja mēs nebūtu rīkojušies, mums nāktos vēl vairāk samazināt ne tikai par inflāciju, kā es pirms brīža minēju, bet arī attiecībā uz izaugsmi. Tādējādi novirzoties vēl vairāk no mūsu mandāta. Trešā lieta attiecībā uz diskusijām ECB padomē. Attiecībā uz īstenotiem pasākumiem bija skaidrs vairākums, kas to atbalstīja. Paldies! José Guzmão, Goe. Uh, vou falar em português. Es turpināšu portugāļu valodā. Duas perguntas. Man ir divi jautājumi, man divi komentāri, precīzāk otrādi. Pirmkārt, es domāju, ka šobrīd ir konsensuāls monetārās politikas lomas jautājums tas, ka ir jāizvai, jā, nedrīkst pieļaut eirozonas kolapsu, un tas uh, Eh, nozīmē arī to, ka ECB nerīkojās analoģiski citām lielām bankām, to būtu, var, mēs to būtu varējuši teikt citos gadījumos, bet, nerunā, bet nevis par ECB reakciju uz krīzi. Runājot šajā, par krīzi, gribu pasvītrot to, ka ir ļoti pozitīvi runāt pār eh, anticikliskiem budžeta instrumentiem, it īpaši ņemot vērā to, kāda bija Eirozonas reakcija pēc krīzes, bet ir mazliet pārsteidzoši saistīšu atbildi ar tādām valstīm, kurās ir manevrēšanas rezervas fiskālajā ziņā, piemēram. Uh, apvienotā karalists samazināja savu ārējo parādu par 10% punktiem, un tas notika ar publisko kontu līdzību. Līdz ar to šeit ir būtiski jautājumi gan vienlīdzības, gan vides politikām, gan attīstības politikai un struktūra problēmu risināšanai. Tāpēc gribētu labāk saprast, kāpēc jūs uzskā, uzskatāt, kāpēc kurām atsevišķām Eirozonas ekonomikām nevajadzētu izmantot eh, zemo līmeņu politiku, lai ieviestu precikliskos instrumentus. Otrais jautājums. Kāpēc, un tā kā jau izskanēja ECB pretrunīgi komentāri šajā sakarā, ja jūs neuzskatāt, ka nesenie notikumi darba tirgū un ieteikumi dalībvalstīm attiecībā uz darba tirgus fleksibilizēšanu un kolektīvo līgumu demontāžu darba tirgu, vai šis process nav veicinājis tik lielās grūtības panākt algojumu pieaugumu un eh, īstenot korektu monetārās politikas pārēju. Thank you. On, on your first question. Paldies attiecībā uz jūsu pirmo jautājumu. Tad ir diezgan skaidrs, ka valstīm ar lieliem parādiem būtu jāizteno tāda pārdomāta fiskālā politika, lai neapdraudētu kopējo situāciju, kas šodien ir tāda, kur viņiem ir tirgus pieeja. Mēs jau pirms pāris gadiem gājām cauri šai situācijai, un tas nebija labi ne izaugsmēji, ne nodarbinātībai. Tāpēc es saku, ka fiskālajie noteikumi ir jāpārskata. Fiskālajie noteikumi, kas mums bija spēkā līdz šim, ir bijuši efektīvi, prātīgi un efektīvi darbojušies diezgan ilgu laiku. Šobrīd viņi ir eh, pietiekami pārdomāti, neļaujot uzkrāt pietiekamu, pār, vai drīzāk neļaujot uzklā, uzkrāt pārmērīgus deficītus parāds, bet eh, ik pa laikam šie noteikumi ir jāpārskata. Tieši tādēļ centrāls fiskālās stabilizācijas instruments būtu tik svarīgs, kā es to pieminēju iepriekš, jo valstis var saskarties ar asimetriskiem šokiem, kas eh, nozīmē, ka viņiem būtu nepieciešams izmantot buferi, kas ļautu pārvarēt šādu situāciju. Ir destabilizējuši šoki vai triecieni Eirozonas valstīm, kur centralizēts fiskāls instruments varētu ļoti noderēt. Tomēr dažkārt mēs aizmirstam, tādēļ, ka progress pēdējos gados praktiski nav bijis šajā jautājumā, par struktūrālajām reformām. Tas ir praktiski vienīgais instruments, kas ekonomistiem ir, lai ilgtermiņā palielinātu eh, izaugsmi, ražošanas izaugsmi. Es runāju ne tikai par darba tirgus reformu, par es runāju arī par izglītības sistēmas reformu un tieslietu sistēmas reformu. Un ir ļoti svarīgi īstenot struktūrālās reformas. Kas attiecas konkrēti uz jūsu jautājumu par to, vai pastāvēja šāds priekšlikums, es nezinu, es tādu neesmu dzirdējis. Jā, paldies. Tagad otrā kārta. Mēs iztērējam vairāk laika nekā paredzēts pirmajā kārtā. Tad es atgādinu, ka tagad šie bloki būs četras minūtes. Viens, viena minūte jautājumam, trīs minūtes atbildēji, jo savādāk mēs neiekļausimies laikā. Ludeks Nīdermājers, Eiropas Tautas partija. Paldies, priekšsarētāji! pievienošos citiem, kas vēlējās pateikties Dragī kungam par lielisko darbu. Es abrīnoju jūsu apņēmību un pārliecību. Vēlos pievērsties trim lietām jūsu runā. Es uzklausīju ļoti rūpīgi jūsu paziņojumu par nākotnes vai prognozēm. Un caurskatāmībai tas ir ļoti labi, ko jūs sacījāt. Otra lieta ir tas, ka monetārai politikai ir pietiekama manevrēšanas spēja, ja tas ir nepieciešams. Tas nozīmē, ka mēs varam iet gan vienā, gan citā virzē, virzienā, un šeit manevrēšanas iespējas ļoti svarīgas. Es pieņemu, ka jūs runājat arī par eh, lielākām eh, negatīvām procentu likmēm nekā šobrīd. Cik lielā mērā apgrozībā esoša skaidrā nauda, banknotes un monētas varētu būt traucējuši faktori šai lietā. Un trešais īpaši spēcīgs eh, darba tirgus un augsts eh, nodarbinātības līmenis eh, kopā ar zemu izaugsmi man arī rada daudz jautājumu. Jūsuprāt, aktīvu cēnu inflācija, cik lielā mērā jūsuprāt šis jautājums ir e, aktuāls? Piemēram, augsts e, nekustamo īpašumu cēnu līmenis, e, vai tam ir kāda loma? Paldies! Paldies! Pirmā, uz pirmo jautājumu atbild ir jā. Tik tiešām runēja par inflāciju, inflācijas līmeni kā mēģi, tas vienmēr tāds ir bijis. Mēs tikai precizējām mūsu reakcijas funkcijas simetriskumu un stiprinājām savus prognozes, pārējot no eh, tādas kalendāras pieejas, sakot līdz šim, ka pašreizējais procentu likums paliks spēkā līdz konkrētam datumam, uz eh, jaunu pieeju, kas balstās uz nosacījumiem, ka pašreizējā pieeja paliks spēkā līdz mēs redzēsim, ka inflācija uh, Eh, inflācijai novēr, novērojama konverģence virzībā uz mūsu nosprausto mērķi. Otrs jautājums. Līdz šim mēs neesam saskatījuši problēmu ehm, šajā miedarbībā starp skaidro naudu un negatīvām procentlikmēm. Tāpat arī šo vairāk līmeņu sistēmas ieviešana. Tam vajadzētu nodrošināt bankām tādus apstākļus, kas e, ļautu nodot tālāk klientiem negatīvās procentu likmes. Tas nebūtu tik steidzami viņiem, lai saglabātu savu aizdošanas spēju e, ekonomikai. Un trešā lieta. Tā tik tiešām ir nominālā algu izaugsme. Šobrīd ir e, vēsturiski virs vidējā līmeņa visās valstīs. Un vēl pozitīvs aspekts pašreizējā situācijā ir tāds, ka šīs eh, indeks attiecībā uz pievienotās vērtības izaugsmi Eirozonas valstīs ir viszemākais, kāds ir bijis ilgā laikā. Mēs neredzam to, ka nomināli liels algu pieaugums eh, izraisītu cenu kāpumu. Tas nozīmē, ka firmas absorbē šīs pieaugušas algu līmeņus savā peļņas maržās. Tādējādi ir svarīgi saglabāt augstu pieprasījumu līmeni paskatoties vēlreiz uz ASV piemēru, mēs redzam, ka pieprasīja, patēriņš atvainojās, saglabājas augsts un nodarbinātība augstā līmenī. Darba tirgus ir labākā situācijā nekā jebkad agrāk. Mēs vēlamies, lai līdzīgi tas notiktu arī Eirozonā, kur mēs redzam, ka darba tirgu um, situācija varbūt vairs nav tik spīdoša temps izaugsmē mazinās, un dažās valstīs pat neaug vairāk, um, notiek virziena maiņa. Tāpēc mēs ļoti rūpīgi sekojam šim jautājumam, jo atvecošanās pilārs, uh, uz ko tas viss balsās, protams, ir patēriņš. Paldies! Paldies! Tālāk Kostas Mavridis, sociāldemokrāti. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dragī kungs. Es domāju, ka jums būs jāuzliek austiņas. Πιστεύω ότι η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε... Runājot par to veidu, kā arī jūs risinājāt ekonomisko krīzi un par to, kā jūs strādājāt pie eirozonas glābšanas, par to būs nākošās paudzes jums pateicīgs, un tas arī skaidros daudzus aizskārumus, kam jūs tikāt pakļauti, jo arī tas skar Eiropas projektu. Un pēc šiem slavinošajiem vārdiem es pāriešu pie cita aspekta. Es kļuvu par parlamentu deputātu 2014. gadā, un mans pirmais jautājums jau bija, kā jūs nodrošināsiet Eiropas Banku Savienību un investīciju garantijas. Jūs atbildējāt, ka politiķiem būs jāuzņemas šajā gadījumā vadošā loma. Un tā kā jūs rīkojāties tik konsekventi un izlēmīgi, es gribētu norādīt atsevišķas zīmes ārpus politiskām problēmām. Šeit nav runa par jūsu uh, Eh, ris, eh, norādītiem problēmām. Atsevišķi centrālo banku vadītāji Eiropā ir norādījuši, ka mājinās saiknes starp nodarbinātību un algu pieaugumu. Vai jūs tam piekrītat? Viņi saka, ka jāpārskata šis aspekts, ka tas varētu būt rezultāts darba uh, Eh, savienību eh, un, un eh, darba, strādājošo biedrību lomas mazināšanos. Vai jūs tam piekrīt? Paldies par jūsu pirmo jautājumu runājot. Es domāju, ka ECB. Un šeit ir runa ne tikai par ECB, bet arī par komisiju pēc padomas iniciatīvas. E, deva būtisku impulsu banku savienības izveidošanai, izveidojot SSM, un vai jūsu, un šī institūcija, uzra, kas uzrauga banku sistēmu Eiropas Savienībā, tika izveidota ļoti īsā laikā, un tā strādājošo skaits no, sasniedza no nulles vairākus tūkstošus stošus e, īsā laikā no visiem konsultantiem, kas nāca no nacionālajām sistēmām. Tas bija būtisks solis Banku Savienības veidošanai, bet ir daudz vēl darāmā, lai patreiz veidot patiesu Banku Savienību. Mums ir jāsamazina nacionālās opcijas un un izvēles, kas vēl aizvien padara fragmentētu banku tirgu, un ir aspekti, kas vēl aizvien ir pilnībā Nacionālo banku lomās. Tāpēc ir jāpabeidz banku savienība, kura vēl aizvien lielā mērā ir Nacionālo banku rokās. Bet attiecībā uz ECB mēs turpināsim šo uzraudzības situāciju. Otrais jautājums attiec uz skar attiecības starp nodarbinātību un inflāciju. Eh, attiecības ir pēdējo 15 gadu laikā mainījušās dažādu iemeslu dēļ, eh, zemākas inflācijas dēļ, ilgtermiņa krīzes, globalizācijas procesi, eh, globalizācijas spiediens uz cenu līmeni un tā tālāk. Bet attiecība pastāv tāda, ka mēs uzskatām, un mēs, tas ir ECB un tās personāls, uzskatām, ka mums ir jārod eh, pamatojums empiriskos pētījumos un uz to balstās mūsu pārliecība, ka inflācija sasniegs eh, mūsu nosprosto inflācijas līmeni. Paldies! Nākošais runātājs Stefanija Jokurtāna. Paldies, priekšsēdētāji, dragīgums, paldies pār e, jūsu veikumu man, savu mandātu laikā. Jūs norādījāt, ka kopumā Eiropas pilsoņi novērtē ekonomiskās integrācijas e, veikumu, ko sniedz Eiropas Savienība. Tāpat jūs atgādināt, ka 75% Eirozonas iedzīvot atbalsta Eiro un Monetāro Savienību. Tomēr Sabiedriskā doma ir skeptiskāka attiecībā par ES politiskajām struktūrām, sākot jau ar monetāro mašīnu, kas ir ECB, un kas ir ilustrācija tam, kas šķiet ļoti neizprotams un tāls pilsoņiem, uzņēmumiem, it īpaši pilsoņiem, ko pārstāvam mēs. Un kā jūs labāk domājat? piesaistīt sabiedrisko domu ECB lēmumiem, padarīt tos labāk saprotams, komunicētus un kā mēs parlaments varētu vairāk iesaistīties šajā izglītojošajā darbā. Un tā vēl viens jautājums e, ir šobrīd kopsavilkuma brīdis pēc astoņiem prezidentūras gadiem, par ko jūs lepojaties visvairāk un par ko jūs esat vismazāk apmierināts divos vārdos. Uh, thank you now. Paldies. Atbildēšu uz pirmo jautājumu. Eiro ir vistaustākais apliecinājums Eiropas rep, eh, integrācija, ar ko mēs saskaramies ikdienā ievēlētie pārstāvji šeit un citos parlamentos pilnīgi pareizi ir atzinuši tas, kā stabilitātes un labklājības e, nodrošināšana ilgā termiņā ir mūsu kolektīvais izaicinājums un ka kopā mēs esam stiprāki. Uh, Šodien mūsu ekonomikas ir integrēts līdz e, punktam, kas nebija iedomājams uz eiro izveidošanas brīdi. E, iekšējais eksports ir pieaudzis no 13% IKP 92. uz. E, 20% šodien, bet tāpat arī vērtība aprit ir ļoti būtiskāka, un arī mēs redzam, ka tad, kad kāda valsts iestājas re recesijā, tāda tas izplatās uz citām. Otrakārt, eiro desmit gadu garumā ir no, palīdzējis nodrošināt cenu stabilitātes un kopumā pilsoņi to izprot. Jūs sacītais komunicēšanas sakarā ir ar divām dimensijām. Pirmā ir tā, ka ECB komunicēšana lielā mērā balstās uz eh, Nacionālo centrālo banku komunicēšanas sistēmu, tad, kad tā atbalsta ECB politiku, eh, komunicēšana norit ļoti pozitīvi, un tāda ir arī sabiedriskā doma un to ir jānovērtē augsti un jāpatur. Otrais aspekts ir vispārīgāks, ka nav jārunā tikai ar tirgiem un banķieriem, bet arī tā jāizmanto ir tautai saprotam valoda, un var tikai piekrist e, tam, bet vēlos zinām piesardzības pakāpi. Ir svarīgi tas, lai izmantotā valoda rastu trauslo uh, atšķirības starp centrālo banku un politiku. Ir ļoti viegli runājot tautas vienkāršā valodā. Var uh, Eh, pārkāpt no centrālās bankas jomas politiskā, un tas būtu graujoši ECB neatkarībai. Tāpēc es eh, pilnībā varu piekrist šādai piesardzībai. Paldies! Paldies! Eh, Eniko Giorī no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! ECB priekšsēdētāji! Jūsu politika tika atzīta ne tikai Eirozona, bet arī ārpus tās jūsu mandāta laikā. Esmu ārpus Eirozonas valsts, un mana valsts bija e, pirmā, kura e, tika e, norai, rīta, bet nākošajā gājienā tā kļūpa par vienu no straujāk pieaug, ar vislabāko izaugsmi. Un jūs eh, norādījāt uz to, ka struktūrālās reformas un fiskālās politikas var darboties, tas ir viens no būtiskākajiem secinājumiem. Es gribētu runāt par uh, jūsu viedokli ārpus, uz ārpus Eirozonas valstīm, tad, kad mēs runājam par atšķirīgām politikām, lemjam par konverģents pirmkārt, un mēs varbūt vēl labprāt iestātos Eirozonā vēlāk, bet mēs esam guvuši secinājums no krīzes, kas ir svarīgi. Un, Kā jūs vērtējat šādu stāvokli un ko jūs, kāda ir jūsu viedokļi par pievienošanos Eirozonai ir jauns nosacījums par iestāju Banku Savienībā, bet es nedomāju, ka būtu taisnīgi nāklajā ar aizvien jauniem e, nosacījumiem, jo mēs, tad, kad esam sasnieguši pietiekam attīstības pakāpi, iestātos. Bet, e, Tad, kad esam tam gatavi, atbildi. Mēs redzam, e, kā iestāja Eirozonā ir divu pakāpju. Pirmā RM2 daļa un otrais pakāpju ir jāsaprot, ka valsts iestājas ne tikai monetārajā savienībā, bet arī banku savienībā. Un kamēr pirmais lēmums tiek pieņemts padomē un dalībvalstīs un ECB, otrais ir jāpieņem ECB pamatā. Un parasti attiecīgā valsts e, iesniedz pieteikumu par ciešu sadarbības līgumu. Šim nolūkam valstī ir jābūt pietie, visaptvarošam izvērtējumam eh, no ECB puses eh, pār Banku Savienību. Un ja šajā izvērtējumā tiek identificēti trūkumi, kas jānovērš tādi, tiek lūgts spērt soļus pēc kur pabeigšanas. Un, uh, eh, tiek uh, uzsākts un turpināts ciešās sadarbības līgums. Uh, es uzskatu, ka nav ieteicams iestāties Banku Savienībā ar um, trauslu banku sistēmu. Paldies! Nākošais runātājs Pedro Silva Pereira no Sociāldemokrāta partijas. Paldies, priekšsēdētāji, dragie kungs! Tāpat kā citas vēlētos jums pateikties par veikumu Eh, jūsu mandāti ietvaros eiro eh, glābšanā, un jums tas izdevās ne tikai visai viedi, bet arī jums piemita nepieciešamā drosme un izlēmība, lai uh, vērstos pret eh, pretestību gan eh, padome, valdības padomē bankā, gan ārpus tās. Es vēlos vēlreiz pateikties par jūsu veiktajiem pasākumiem spoļiem, un es gribētu dzirdēt jūsu komentāru par to, kā atsevišķi bankas padomas locekļi publiski ir nākuši klajā ar paziņojumu pret eh, padomas pieņemtajiem lēmumiem, un vai jūs eh, piekrītat varbūt tam, ka vajadzētu vairāk solidaritātes ECB ietveros attiecībā uz monetārās politikas attīstīšanu? Otrais jautājums - fiskālās politikas sakarā. Jūs at Uh, uzskatāt fiskālo politiku par ļoti svarīgu, un jūs lūdzat uh, um. ekspansīvāku fiskālo politiku, bet uh, tas izskatās vairs veistījums ne tikai Vācija, Nīderlandē kā iepriekš, vai jūs piekrītam, ka tagad uh, valstis, kam ar vai, vairāk fiskālās telpas ekspansīvākai po, fiskālai politikai ir garāka un vai mums šobrīd ir nosacījumi ekspansīvākai fiskālai politikai Eirozonas līmenī. Paldies par pirmo jautājumu. Eh, politikā nevienprātība ir ierasta lieta. Ja mēs skatīsimies federālās rezervas lēmumus, tie tie tika pieņemti ar minoritāti un dažādu iemeslu dēļ, nepiekrītoši minoritāti, un arī nereti gadās, ka eh, šāda nepiekrišana uh, kļūst publiska. Es, piemēram, atceros savu darbu Itālijas bankā, tādi gadījumi bija, un tas uh, arī ar to saskārās Žans Klods Krišē, Francijas bankas uh, vadītājs sakarā. Un es. Uh, e, ECB sakarā tādu Eh, par to nevarētu runāt. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir būtiski tad, kad ir daudz eh, valdību valūtas savienību, un šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai negrautu mūsu lēmumu efektivitāti, un tas ir eh, ļoti svarīgi un būtu vienīgais komentārs no manas puses. Nākošais jautājums attiecās uz fiskālo politiku. Komisijai, komisijas ieskatā un būs notiekuma pārska pārskatīšana šajā sakarā. Uh, un es negribētu tagad eh, identificēt tās valstis, kam ir šāda fiskālā telpa. Tas notiek balstoties uz esošo eh, fiskālo noteikumu izvērtēšanu un eh, esošo stabilitātes un. E, izaugsmes pakta izpratni ir valstis, kam ir fiskālā eh, telpa, būtu tām jārīkojas saulaicīgā veidā, un visa šī joma, kā es sacīju, pirmīs visdrīzāk tiks eh, pārskatīta, un mēs paļaujamies uz to, ka arī šie noteikumi tiks no jaura pārskatīti efektīvi un saprātīgi. Paldies! Nākošais runātājs Stasis Jaki Ļūnas no Zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu no Lietuvas un es atceros krīzi, kur skāra mūsu valsti un IKP kritums, un paldies jums par ļoti komen profesionāliem komentāriem un profesionālo darbu. Es gribētu pieminēt divus secinājumus. Uh, Eh, ko bija kas attiecās uz starptautiskiem norēķiniem. Gribētu dzirdēt jūsu komentāru šajā sakarā. Pēļņu izmaksas eh, bilans eh, laikam ritot pasliktinās. Un otrais secinājums - nekonvencionālie pasākumi kopumā tiek uzskatīti kā īpaši e, specifiskiem apstākļiem. Jūs runājat par blakus e, parādībām un negatīvām procentu likmēm, kā tās varētu sagrozīt stāvokli, jo cilvēki ir konservatīvi e, noguldītāji un viņi varētu e, sākt vairāk uzkrāt un nevis tērēt tāpat likviditātes uh, alokāciju sekas. Uh, varētu būt viena no papildu parādībām, un eh, vai šobrīd būtu iespējams izstāt, ņemot vērā negatīvo uh, likmju ietekmi, kādas ir tās gaidas, kādas ir vērojamas uzņēmē darbībā un sabiedrībā. Now, the, the, the point, the point is about, uh, first of all, Šeit ir runa pirmkārt par to, ka Nav apliecinājumi tam, kā pie, uh, uzkrājumi pieaug, kad ir negatīvas procentu likmes. Mēs neredzam, mm, nenovērojam šādu procesu. Vai nu nav apliecinājumi tam, kā bankas samazina savu aizdo, aizdevē, aizdevumu līmeni, e, negatīvo likmi sakarā. Tas nozīmē to, ka E, nav šā tas, ko mēs varētu nodēvēt par reversālu likmi. Kad var pienākt šis izstāšanās punkts? Tas notiek tad, kad ekonomiskā situācija tam ir nobriedus, un, ja mēs atceramies 2017. gada beigas 18. sākumu, tad vidēji vidēji termiņa līmenis norādīja to, kā mēs pamazām tojamies izkļūšanas punktam. Tomēr mēs finanšu nosacījumos neesam paredzējuši nekādus stingrākus pasākumus, jo ekonomika uzlabojās, atcerēsieties manu runu Sintrā 17. gada jūnijā, eh, kas izskanēja tieši šādā pat tonalitātē. Bet, kā jau es sacīju, iesākumā mēs redzam izaugsmas eh, prognozes, kas pakāpeniski eh, pasliktinās un mēs atkal šeit nonākam pie fiskālās politikas. Ja pievienojas fiskālā politika kā cita ekonomiskās politikas sastāvdaļa Eirozonā, tad pilnīgi skaidrs, ka monetārai politikai uzdevums būs vienkāršāks. Bet mēs arī e, turpināsim uzraudzīt šīs politikas blakus parādības. Paldies, Gunārs Beks no ID. Paldies, priekšsēdētāji! Mani, ja, ja, pirms manis runātāji arī runāja divas minūtes vai ilgāk, ceru, ka arī man tas uh, tiks ļauts. Man rokā zemene, saskaņā ar Pēteru Hieronimus Bošu teikto, zemene ir uh, prieka simbols un baudas simbols. Un ar jūsu atļauju turpināšu tagad vācu valodā. Priekšsēdētāji. 2000, eh, eh, kopš 2011. gada ir vairāk izdrukāts naudas un pārkāptī uh, eh, likumā pakāps likuma normas kā jebkādu, un to jūs esat darījuši, un, eh, bet tāpat laikā kopš 2011. gada Eiropas Savienībā izaugsme bija eh, lēnāka nekā citā pasaulē, eh, un vēl lēnāk tā bija Eirozonā savā pēdējā preses konferencē jūs no raidāt jebkādus pārmetumus par situāciju e, Eirozonā. Viss tiek uzvelts tirzniecības kariem un Brexitam. Un tagad vēl beigās tiek uh, pielietotas jūsu zāles dubultā devā un šī kvalitāte kvantitatīvā veicināšana visus padara nabadagākus, ne tikai uh, bagātos. Un jūs rīkojaties saskaņā ar Makjavelli principiem. Vai mm, nav tā pārāk vienkārši? ka jūs tagad vainu par slikto situāciju eirozonā jūs uh, noveļat uz fortūnu, bet patiesībā šīs sekas jau skar mūs visus. Paldies! No, no, we are not blaming fortune. Paldies, nē, nē, mēs nevainājām fortūnu likteni. Es gribēju uzreiz teikt, ka Lagardas kundze neuzskata, ka šie monetārie pasākumi būtu līguma pārkāpums, konvencionālai, nekonvencionālie uh, pasākumi uh, ECB ir veikt, lai nodrošinātu cenu stabilitātes mērķa ievēru, ievērošanu vai sasniegšanu. Kā es teicu, mums bija jāizmanto šie nekonvencionālie pasākumi, uh, lai uh, rīkotos tu, tādēļ, ka inflācijas spiediens bija pazemināts. Mēs uzpirkām sekundāros tirgos valsts obligācijas, un tas tiešām palīdzēja, kā es to norādīju. Mēs palīdzēja sasniegt konverģenci ar vidustermiņa inflācijas mērķiem, un mēs ievērojām uh, pilnvaru, savas pilnvaras, to ir apstiprinājusi arī Eiropas Savienības tiesa divos nolēmumos. Pirmais ir par uh, monetārām um, transakcijām, un otrais uh, nolēmums ir par publiskā Eh, sektorā aktīvu uzpirkšanas programmu. Un tāpat ir arī atzīts, ka šie pasākumi ir samērīgi. Pasākumi bija tādi, kas bija jāveic šādos noteiktos apstākļos saistībā ar konkrētiem monetārās politikas mērķiem. Un tas apliecina, ka ECB ir izmantojis monetārās politikas instrumentus, kas atbilst uh, Eh, izvirzīto mērķu sasniegšanai un ka šī izmantošana bija samērīga, lai eh, koreģētu inflācijas nepietiekamību un lai nodrošinātu cenu stabilitāti. Tāpat valsts obligāciju uzpirkšana ir atbilst aizliegumam, kas ir formulēts 123. līguma pantā, sniegt finansiālu atbalstu. Ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Jūgens Jercika. Tas laikam esmu es, saka deputāts Jurzika. Priekšstādē atvainojas par izrunu. Jā, es arī eh, vēlu jums panākums turpmākajā eh, dzīvē, dragi kungs. Man divi jautājumi. Pirmkārt par ECB bilanci. Tā ir eh, desmit gadu laikā pieaugusi vairāk nekā divkārt, sasniedzot piecus triljonus, jeb vai jūs nesaskatāt uh, lielus riskus saistībā ar bilances uh, ievērojami paplašināšanos. Otrakārt, kādēļ ECB atteicās Eiropas revīzijas palātai sniegt uh, informāciju, kas bija nepieciešama, lai izvērtētu to, kā tiek uzraucīts Eiropas lielākās bankas. Manuprāt, tas zināmā mērā mazināja ECB ticamību. Paldies! par pirmo jautājumu. Par, jā, es jums piekrītu, ņemot vērā bilances apjomu. Mēs, protams, uzraugām visus iespējamos riskus, izmaiņas likmēs vai ekonomikas attīstību, kas varētu apdraudēt šo bilanci, bet ņemot vērā tirgus un uh, procēku kredītu likmju risku uh, ECB bilance nav tieši pakļauta uh, procentu likmju svārstībām tirgū jo uh, uh, tas ir vērtēts nevis uh, pret tirgus situāciju, bet pret amortizācijas izmaksām. Un uh, visi šie nodrošinājumi pret, inf, pret uh, Uh, apmaiņas kursa uh, izmaiņām pret uh, procentu likmi riskiem, tātad viss tas ir spēkā. Un tālāk, kad vēl viena lieta, kad mēs pārē, pārgājām pie nodrošinājuma attiecībā uz ECB bilanci, tad ir atbilstības kritēriji, kas nodrošina ka garantiju eh, kvalitāte ir augsta. Un eh, no eh, šā viedokļa tas viss ir jāuzrauga, un mums ir uh, plašs risku pārvaldības departaments ECB, un daudzi uh, aizsardzības pasākumi jau ir ieviesti. Eiropas revīzijas palāta tas jautājums MOU. Saprašanās memorāns mums ir tagad parakstīts, un līdz ar to daļa no šīm bažām ir kliedētas. Bet galvenais tagad ir. Un tā, tas arī par to ir runa šajā saprašanās memorandā, vai Eiropas revīzijas palāta var vērtēt ne tikai uh, pārvaldības aspektus, bet arī veiktās politijas, e, politikas efektivitāti. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Paldies. Eva Maidau, ETP. priekšsēdētāji, prieks jūs redzēt mūsu vidū trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, vēlos pievienoties kolēģiem, kuri teica, ka ECB pēc krīzes ir kļuvusi par uh, spēcīgāku iestādi. Bet mēs vēlētos, lai ECB vairāk cīnītos pret krīzes rašanos, nekā pēc tam uh, strādātu pie krīzes pārvarēšanas ir tāpat skaidrs, ka uh, procentu likmju politika ir sasniegusi savas uh, uh robežas uh, un vairs nespēja būtiski ietekmēt inflāciju. Un uh, jūsu ļoti veiksmīgā mandāta noslēgumā gribu jums jautāt, kādas papildu pilnvaras būtu nepieciešams ECB, lai saglabātu eiro vērtību un nodrošinātu cenu stabilitāti, un kādas pilnvaras jūs būtu vēlējies papildus savā pilnvaru termiņā uh, saņemt. Uh, jautājums par uh, Brexitu. Mēs acīm redzami tuvojamies bez vienošanās Brexitam un ka var, teiksim, būt atšķirīga prudenciālās uzraudzības normu interpretācija apvienotā karalistē vai citi pasākumi, un vai ir domāts par ECB eh, monetārās stabilitātes politikas uh, īstenošanu šāda Brexita gadījumā un tāpat vai jums būtu kādi ieteikumi um, Eiropas līderiem, kā daudz uh, efektīvāk uh, strādāt. Atvainojos, palaidu garām jūsu jautājumu par Brexit un finanšu stabilitāti. Kāds bija jautājums tātad? vai ECB ir gatavs scenārijam, ka vienošanās netiek panākta. Paldies! Vispirms gribēju teikt, ka jums piekrītu runājot par mūsu neseniem pasākumiem, ka tie ir profilaktiski pasākumi, tie ir mēs reaģējam uz to, ka tiek pazemināts vidējā termiņa prognozes, mēs nereaģējam uz kaut ko, kas jau ir noticis. Mēs atrodamies relatīvi labā ekonomiskā situācijā, tas uh, rada mums pārliecību, ka uh, inflācija tuvosies uh, mērķim, ja mēs rīkosimies tagad jautājums par kād, kādas pilnvaras ECB eh, e būtu vēl nepieciešams. Ja mēs palūkojamies uz pašreizējām pilnvarām, tad tās ir atšķirīgas no uh, līdzīga izmēra centrālām bankām. Uh, un ECB ir būtiski mainījusi savu instrumentu klāstu un tāpat arī to, kā rīcība tiek veikta ārkārtas situācijā, lai īstenotu mūsu pilnvars un nodrošinātu cenu stabilitāti. Jautājums, vai īstenotā politika ir efektīva vai nē. Es runāju par kumulatīvo reakciju uz inflāciju un izaugsmu pēdējo piecu gadu laikā. Vai šī eh, pasākuma ir efektīva vai nav, nu, tas jautājums būtu jāuzdod visām eh, centrālām bankām pasaulē. Šobrīd ir eh, liels likviditātes apjoms visur, praktiski visur tiek veikta ekspansīva monetārā politika, Un ja palūkojamies uz argumentiem karstajās diskusijās, kas pavada mūsu pieņemtos lēmumus par politiku, varētu domāt, ka tas ir kaut kas raksturīgs Eirozonai, bet patiesībā to pašu dara visā pārējā pasaulē. Jautājums, vai šāda monetārā politika ir sasniegusi savu iespēju robežas, nu, tas ir. Uh, strīdīgs jautājums. Mūsuprāt, vēl ir iespējams uh, turpināt, bet uh, līdz ar efektivitātes pieaugumu pieaug arī blakus iedarbība. Un tādēļ ir nepieciešami arī pasākumi, kas pavada monetāro politiku Un šeit mēs eh, citās jurisdikcijās redzam eh, re rezultāts attiecībā uz inflāciju un izaugsmi, bet ja ir pazeminātas inflācijas prognozes eh, visur, tad rīcība arī tiek īstenota bet uh, citviet, uh, tātad šis izējas līmenis ir bijis augstāks nekā Eirozonai. Tālāk par Brexitu. Mēs jau gandrīz trīs gadus strādājam ar uh, Anglijas centrālo banku, lai uh, strādātu pie visiem uh, neparedzamām situācijas scenārijiem saistībā ar Brexitu. Un komisijas paziņotais par pagaidu ekvivalenci. Uh, uh, atvasinātiem eh, vērtspapīriem, kas eh, tāpat mēs, protams, arī cenšamies sekot viņu veiktiem pasākumiem. Vai privātais sektors pilnībā ir iekļāvis aprēķinošo risku, tas vēl ir eh, jāizvērtē. Ir tādi, kas apgalvo, ka nē, ka šis risks nav pilnībā ņemts vērā, ka tas nav pietiekami augstu vēl vērtēts novērtēts, bet man nav uh, konkrēti pierādījumi, lai to varētu apgalvot. Paldies! Billy Kelleher's Renew Europe. Jā, divi jautājumi, dragie kungs. Arī īrijā jūs visi ļoti labi pazīst Cerams, ka uh, jūsu valsts arī varēs pārvarēt uh, grūtības, pateicoties valdības un ECP sadarbībai. Tālāk par stabilitātes un izaugsmes paktu par šiem mērķiem 60% valsts parāda, 3% budžeta deficīts. Kā jūs varat stimulēt, lai rīt valdības uh, izdevuma politikā rīkotos pretcikliski? Bet saskaņā ar šo paktu uh, valdības var tērēt naudu tad, kad tā ir, bet tad, kad uh, naudas nav, bet būtu jātērē, neko nevar izdarīt. Piemēram, paraugoties uz Vāciju, tā ir lielākā eirozonas ekonomika, kādēļ būtu jāstimulē, uh, jāveic papildus stimulācijas pasākumu tērējot naudu, ja tas tikai sadārdzinātu eksportus, kādus trūkumus un uh, vājās uh, vietas jūs saskatāt šajā uh, stabilitātes izaugsmas paktā. Uh, runājot par īstenotā mehānismu, tas varētu ierobežot mazu banku spēju izdot uh, aizdevumus. Un jūs runājāt savulaika īrijas uh, bankas darbojoties praktiski monopola situācijā, vai tas ir uh, viss saistīts ar uh, ierobežojumiem, kā mazie vidēji uzņēmumi ar grūtībām var saņemt kredītus, vai tas ir saistīts ar vienoto uzraudzības mehānismu. Un uh, šeit eh, šies eh, bilances īrijā eh, tiek uzlabotas nevis papildus izdodot kredītus, bet pa, nosakot pārāk lielas procentu likmes. Atbilde. Runājot par fiskāliem noteikumiem, pieredze ir tāda, ka šie noteikumi ir palīdzējuši ierobežot parādu apjoma pieaugumu. Tie ir bijuši saprātīgi noteikumi, bet tie vairs efektīvi tagad nedarbojas. Esmu pārliecināts, ka komisija un ECB ir uh, gatava arī uh, rīkoties un veikt nepieciešamos pasākums. Ja mēs runājam par izdevumiem, ir eh, jāsaprot, par kādiem izdevumiem šeit ir runa. Pat valstis, kam ir fiskālā telpa, arī eh, tām ir jādomā par izdevumiem, kas eh, veicina izaugsmi, darba ražīgumu, ir jāiegulda tehnoloģijās, digitalizācijā, IT izglītībā, lai palielinātu ilgtermiņa potenciālu konkrētai valstī un tas arī uh, gaisinātu jūsu uh, argumentus par uh, dārgu eksporta sadārdzināšanu, jo šīs valstis arī tehnoloģiski būtu attīstītākas. Svarīgi ir raudzīties uz valsts budžetu kā izaugsmei draudzīgu. Es vairāk kārt esmu uh, dzirdējis arī apgalvojums, ka banku savienības uh, pabeigšana nozīmētu arī to, ka tiktu ierobežoti kredīti uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Nē, mums tādu uh, tādu faktu nav, gluži pretēji ir joprojām uh, plaša kreditēšana attiecībā uz uh, mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Protams, ir jāskatās, uh, kuri uzņēmumi saņem šos kredītus. Nevar teikt, ka kreditēšanas apjoms MVU ir sarucis. Un uh, ir samazinājies atšķirību apjoms starp kreditēšanu MVU un lieliem uzņēmumiem. Bet, ja banka, banku savienība nozīmē lielākas dimensijas, pārobežu uzņēmumu apvienošanos, tad ir, protams, skaidrs, ka šī lielākā dimensija nodrošina arī mēroga ietaupījumus un uh, pozitīvu attīstību, bet varbūt arī negatīvas iezīmes mazāka uzmanība tiek pievērsta maziem klientiem. Un vēl viena joma ir uh, Bāzeles 3 prasību piemērošana. Šeit uh, ir uh, noteiktas prasības, noteikti kap, kapitāla maksu uh, saistībā ar augstāku risku. Bet šeit būtu runa ne tik daudz par uh, banku savienību, bet par uh, parādu paktu Nikola Pedišīniem. Paldies priekšsēdētāji! Dragi, ka esat atnācis uz mūsu komiteju un atbildat uz jautājumiem. Šeit eh, tika vairāk eh, piesauktas struktūrālās reformas valstu līmenī, bet vai nebūtu jādomā arī par struktūrālām reformām Eiropas Savienības līmenī? Jūs teicāt, jā, ka tas ir politisks jautājums un ir politiķu ziņā, bet politiķiem ir nepieciešami tehniski padomi, konsultācijas, lai viņi varētu ticami darboties. Eh, tiek teikts, ka valstis neveic, nepild savus mājas darbus. Nu, arī Itālija ir starp tām valstīm, kam ir milzīgs valsts parāds, bet varbūt uh, cilvēki nav informēti, ka 1900, līdz 1992. gadam Itālijai bija budžeta pārpalikums un uh, patiesībā uh, ir paaugstināti nodokļi un uh, šī negatīvā situācija gan ir saistīta ar to, ka valsts parādām ir milzīgas procentu likmes un mēs uh, samaksājam uh, procentu likmēs divreiz vairāk nekā pats parādu apjoms. Un šāda situācija ir netaisnība, netaisnīga, un tas viss būtu jāņem vērā veicot vērtējumu. Un ir jānošķir, kādas ir godīgas uh, procentu likmes un kāda notiek spekulācija. Un nevarētu būt tā, ka tirgus vienmēr nosaka šīs procentu likmes. Jautājums, kāda loma būtu ECB jāspēlē iesaistoties primārajā tirgu un nosakot uh, procentu likmes uh, valsts parādzīmēm, kas būtu zemāk par 0,5% zemākas par inflāciju. Un tad visu varētu atrisināt automātiski, neīstenojot tautības, taupības politiku, un tas būtu arī Vācijas un Ziemeļu valstu interesēs. Es teikšu, itāliski atbildēšu uz jautājumu. Nav tas ierakstīts līgumos, to ECB nevar darīt. Mūsu uh, uzdevums ir nodrošināt ce, eh, cenu stabilitāti, nevis uh, pārvaldīt atsevišķu valstu parādus. ECB uh, eh, statūtos vai Eiropas Savienības dibināšanas līgumā nav paredzēts, ka mums būtu jānodrošina valsts valsts parā deficīta, budžeta deficīta finansēšanu, bet jānodrošina stēnu stabilitāti. Paldies! Arvoisa. Loma, S un D. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pievienoties tiem deputātiem, kuri augstu vērtē jūsu veikumu Es pastā, pārstāvu Eiropas da, Sanības dalībvalsts, kas atrodas visvairāk, vis tālāk ziemeļos, un uh, mēs atzīstam, ka jūs esat īstenojis veiksmīgu monetāro politiku un uh, palīdzējis glābt eirozonu. Divi jautājumi par jūsu mandātu. Viens ir par inflāciju, un otrs skar ekonomiskās monetārās savienības noteikums. Inflācija vai nav tā, ka mēs uh, dzīvojam uh, vēl vecajā pasaulē, uh, cīnāmies pret inflāciju, kas kādreiz bija nopietna problēma, bet varbūt globalizācijas apstākļos inflācijas risks ir daudz mazāks nekā tas bijis iepriekš, un lielāks risks pastāv nodarbinātībai patiesībā. Man bija prieks dzirdēt, ka, ka runājot par eh, Eiro, ekonomiskās monetārās savienības noteikumiem, ka tie būtu jāmaina, ka mums nav jāīsteno procikliska politika kā līdz šim, bet spēkā esošie noteikumi eh, paredz to, ka ja ir uh, pārlieku liela likviditāte, tad nav uh, noteikts, kā būtu jārīkojas, un ir tikai runāts par parādu ierobežošanu. Un, un varbūt, ka valstīm, kam uh, klājas labi, arī būtu jādod savus ieguldījumus nodrošināt izaugsmu eirozonā. I think I... Manuprāt, atbilde uz jūsu jautājumu ir saistīta ar centralizētas fiskālās kapacitātes izveidi. Šo fiskālo instrumentu, kuru var izmantot, lai stabilizētu ekonomisko ciklu visā Eirozonā dažādām dalību valstīm. Es jau iepriekš norādīju, ka, lai tas darbotos efektīvi, šim instrumentam ir jābūt pietiekami lielam un tam jādarbojas automātiski, lai tas spētu reaģēt ātri. Tomēr šai fiskālajai kapacitātei ir jāsaņem atbalsts no visām dalību valstīm. Un tur tieši acimredzot ir tās, eh, uz ko koncentrēs jūsu jautājums. Tur ir svarīga solidaritāte no jūsu valstīm, bet tam ir jāiet kopā arī ar atbildību individuālām dalību valstīm. Tāpēc ir tik grūti vienoties par šī fiskālās kapacitātes izveidi. No racionālā viedokļa tam ir liela jēga, bet tāpat laikā ir jāpārvar uzticēšanās trūkums, kas var pastāvēt starp dažādām dalību valstīm attiecībā uz atbildību, īstenojot savu budžetu politiku. Paldies! Paldies! Ņemot vērā to, ka mēs ievērojami esam pārsnieguši atvēlēto laiku, brīvā mikrofona procedūra diemžēl nebūs iespējama šodien. Mums ir nekavējoties jāpāriet pie nākamā punkta. Paldies, Dragī kungs, par monetāro dialogu. Un līdz ar to es pārēju pie ceturtā darba kārtības punkta - uzklausīšana Tagad sveikšu Dragī kungu kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētāju ESRB, kas ir atbildīgi par makroprudenciālo uzraudzību Eiropas Savienībā. Tātad noteikumi tie paši īstenībā. Šoreiz pieturēsimies pie četru minūšu blokiem, jautājumiem un atbildēm, jo laika mums ir mazāk. Dragī kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, ekon komitējiem, dāmas un kungi. Man ir gods uzrunāt šo komiteju otro reizi šogad. Šī ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā manā amatā kā e SRB priekšsēdētājiem, bet šī pirmā reize 9. Eiropas parlamenta sasaukumā. Pēdējo reizi es uzstājos šeit kā e SRB priekšsēdētājs Toreiz apspried to, kas ir sasniegts makroprudenciāls politikas jomā un e, arī galvenos izaicinājums, kas mūs sagaida. Šodien es vēlētos pievērsties e, rezidentu e, nekustamajam īpašumu sektoram, kuru ESRB ir analizējusi, uzraugot situāciju dalību valstīs. Attīstība šajā sektorā var ievērojami ietekmēt finanšu stabilitāti un reālo ekonomiku. Uh, Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka šī komiteja ir informēta par ESRB veikto vērtējumu. ESRB tika izveidota, lai uzraudzītu riskus ES finanšu stabilitātei un e, sagatavotu piemērotu politikas atbildes. Viens no veidiem, kā tas tiek īstenots, ir brīdinājuma sagatavošana, ja tiek pamanīta uh, Um, incidenti vai tendences, kas var potenciāli radīt riskus finanšu stabilitātei. Tāpat var e, arī sagatavot rekomendācijas, kas ne tikai informē par riskiem, bet arī norāda uz nepieciešamību veikt koreģējošas e, darbības. Ņemot vērā uz e, situācijas analīzi, ESRB sagatavo šobrīd piecus brīdinājumus un sešas rekomendācijas attiecībā uz uh, Um, vidējā termiņā riskiem šajā sektorā. Metodika un analīze, kas ir pamatā mūsu lēmumiem, ir pievienota trīs uh, ziņojumos. Šie brīdinājumi un rekomendācijas attiec uz konkrētām valstīm, un ņem vērā pie, pieejamos instrumentus šajās valstīs, tos, uh, to pielietojumus Identificētie riski ir saistīti ar mājasemniecību parādu līmeņiem, aizdevuma izaugsmi, aizdevuma standartiem vai nekustamā īpašuma cenu attīstību. Makroprudenciālie instrumenti, ja tie ir pieejami juridiskajā ietvarā un ja tie pareizi tiks piemēroti, var palīdzēt risināt šos riskus. Mūsu analīze eh, rāda, ka dažās valstīs iestādēm trūks nepieciešami instrumenti, bet citām valstīm ļoti noderētu aktīvāk izmantot pieejamos instrumentus. Noslēgumā vēlos norādīt, ka kopš manas iepriekšējās uzstāšanās šeit ESRB publicēja savu gada pārskatu, aprakstot eh, savu risku izvērtējumu un ieguldījumu makropudenciālā politikas ietvarā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Tāpat es vēlos īsi izcelt ESRB pašreizējo darbu tehniskajā līmenī, kas drīz tiks apspriests valdē, ģenerālajā valdē. Trī, pēc trim dienām eh, mēs īstenosim viedokļu apmaiņu par makroprudenciālu maržu un diskontu piemērošanu. Ir nepieciešams arī runāt par miedarbību starp um, uzņemošās eh, un eh, citu dalību valstu uzraudzības eh, iestāžu darbību un šo savstarpējo miedarbību. Ir jārunā par stresa testu lomu un pieredzi, kas ir iegūta makroprudenciālas politikas īstenošanās. Uh, Tas viss tika apspriests mūsu 4. igadējā konferencē, kas sāksies ceturtdien, un es laipni aicinu šīs komitejas pārstāvjus pievienoties mums Frankfurtē šajā konferencē. Paldies par jūsu uzmanību. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Georgijos Kircos, Eiropas Tautas partija. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, dragi! vēlētos jums pateikties par eiro valūtas stiprināšanu un atbalstu Eirozonai, atbalstu Grieķijas ekonomikai. Man jums ir daži jautājumi par Grieķijas sistēmiskiem riskiem jaunajos apstākļos. Mēs šobrīd esam zemo procentu likuma periodā, pat tādām valstīm ar augstiem parādu līmeņiem kā Grieķija. Manuprāt, mums ir nepieciešams mainīt tradicionāli augstās procentu likmes un sagatavot budžets ar zemām procentu likmēm, lai parādu apkalpošana būtu lētāka un mēs varētu beidzot nonākt pie primārā pārpalikuma. Vai jūs piekrītat šādai pieeja? Otrkārt, sliktie kredīti NPL Grieķu bankās tiem ir augsti līmeņi. Uh, bet arī vispār Eirozonā. Vai tie ir draudi Grieķijas ekonomikai, jūsuprāt? Kā jūs vērtējat viņu radīto risku Grieķijas banku sistēmā? Treškārt, kvantitatīvā veicināšana. Tā rada stimulus cilvēkiem Grieķijai iegādāties obligācijas, Kā jūsuprāt, ir iespējams ātrāk nonākt pie, pie nosprostiem mērķiem šai aspektā? Paldies! Thank you. Now, the first point is... Paldies! Vispirms par budžeta pārpalikumu Grieķijā. Svarīgākais šeit ir nodrošināt, kā tiek saglabāti labvēlīgākie tirgus apstākļi, kādi jums šobrīd ir. Es teiktu, ka ir bijis ievērojams, varbūt pat izcils progress saistībā ar eh, Grieķijas eh, situāciju pēdējos gados. Sākot ar situāciju, kuru mēs atceramies kā ļoti nopietnu, maigi sakot, šobrīd Grieķija novēro izaugsmi. Un ir ļoti svarīgi saglabāt uzticēšanos, kas Grieķijai šobrīd ir. Ļoti labvēlīgi apstākļi attiecībā uz tirgus piekļuvi Tas, manuprāt, ir pats svarīgākais, uz ko budžeta politikai būtu jākoncentrējas. Un ņemot vērā budžeta rezultātu šobrīd, īstenībā jūs pat pārsniedzat eh, mērķus. Šeit pat, eh, manuprāt, vairāk kā vienu reizi tas tiek darīts. Izskatās, ka tiek eh, atzīts, ka tik tiešām ir ievērojams progress sasniegts. Par NPL, par sliktiem kredītiem. NPL līmeņu samazināšana joprojām ir būtisks mērķis. Ņemot vērā, un tas īstenībā ir eh, ne tikai Grieķijai, bet visām valstīm, kur ir eh, lieli NPL līmeņi. Tie uh, rada uh, risku banku sistēmā, samazinot banku sistēmas aizdošanas iespējas. Tas ir pašas valsts interesēs samazināt šo slikto kredītu līmeņus, bet tas būtu jāveic nekaitējot maksājumu spējām, nekaitējot pašai banku sistēmai un eh, privātā sektora finansēšanai kopumā. Vai tas nozīmē, ka būtu jāaizmirst par sociālo dimensiju, kas ir eh, jūtama? Nē, protams, ka nē, bet šie aspekti ir jānodala. Citiem vārdiem sakot, lai risinātu NPL problēmu, tas ir jādara efektīvi, bet vienlaicīgi jārisina arī sociālajie aspekti ar citām politikām, piemēram, budžeta politiku. Ā, jums bija trešais jautājums, vai arī par kvantitatīvo veicināšanu. Nē, es pārliecināts, ka es to sapratu. Grieķija ir vienīgā Eirozonas valsta, kas nepiedalās. Ah, jā, jā, pareizi. Tas jau ir atkarīgs eh, no tā, vai jūs izpildat eh, prasības, no atbilstības, respektīvi, kritērijiem. Uh, Ja jūs turpinat eh, tālāko virzību un progress ir jūtams, tad, protams, eh, tiks izpildīti priekšnosacījumi un Grieķija varēs piedalīties kvantitīvai veicināšanā, bet tas būs atkarīgs no progresa. Paldies, Pols Tanks, tālāk sociāldemokrāti. Paldies, priekšsarētāji. Dragīkungs, šī ir jūsu pēdējā reize. Pēdējās nedēļās esat ieguvis jaunus. Um, ienaidniekus, nu, laikam jūs pēdējā iespēja. Jūs preskonferences pirms pusotras nedēļas aptuveni, jūs mm, norādījāt eh, uz Nīderlandes 50 miljārdu 50 miljārdu lielu investīciju fondu līdzekļiem. Labi, sākšu vēlreiz. Preses konferencē pirms vairākā nedēļas jūs minējāt Nīderlandi kā piemēru, kura investīcija fonda ir ar 50 miljārdiem, ko vajadzētu aktivizēt. Nu, aptuveni tā jūs to formulējat. Valdība to nedarīja. Vai esat vīlies, ka Nīderlanda to nav darījusi? Tas bija mans pirmais jautājums. Otrs jautājums. Nesen redzēju Polijas bankas dokumentu, kas liecina, ka ar atšķirīgu at politiku monetārajā jomā, mēs būtu varējuši izlīdzināt biznesa ciklu. Tas nozīmē, ka vidē, kad ir zemā procentu likmes, mums ir nepieciešami specifiski instrumenti, kas e, izmanto šo elastīgumu. Vai ESRB rada pietiekam spiedienu, kas ļautu prudenciālo politiku īstenot Eh, maksimālā apmērā. Respektīvi, vai nevajadzētu rīkoties saistošāk? Tad paskatīsimies uz uh, zemām procentu likmēm, pat negatīvām procentu lik likmēm. Strauja izaugsmē ar, eh, arī hipotekārajā tirgu, bet mēs redzam citas valstis, kas nemaina situāciju kā ekonomiskā politiķis skatoties uz šo situāciju, esmu nobažījies. Mēs redzam tirgus ar lielu izaugsmi, kas acīm redzot novedīs pie um, zināmu burbuļu veidošanās un to pēc tam arī sprākšanu. Par jūsu pirmo jautājumu. Virzoties uz uh, fiskālo politiku, kas būtu efektīvs uh, stabilizators, eh, nu, tas ir tāls ceļš ejams. Nē, esmu īpaši vīlies attiecībā uz kādu vienu gadījumu. Šis ceļš ir ilgs, Bet šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka mēs paši apzināmies notiekošo. Tas ir daudz labāk nekā pirms trim, četriem gadiem, manuprāt. Tas ir pakāpenisks process, cilvēki vairāk un vairāk saprot, kas ir nepieciešams. Tā kā ir jāskatās uz notiekošo, nevajadzētu izvairīties no tā, ka ir jānorāda, kas ir nepieciešams, un tā tā jāturpina. Otra lieta. Vai SRB ir pietiekami spēcīga, lai neļautu valstīm izvairīties no pareizās makroprudenciālās eh, politikas un instrumentu īstenošanas? Uh, SRB tika izveidots savulaik eh, negluži kā eh, lēmumu pieņēmējs vai politikas veidotājs, bet vairāk tāds konsultatīvs um, spēlētājs vai institūcija. Salīdzinot ar situāciju pirms aptuveni četriem gadiem, kad nepastāvēja makroprudenciālā instrumentu klāsts Eiropā, ESRB, mūsuprāt, nu, mēs neesam objektīvi vērotāji, bet mēs uzskatām, ka mūsu ietekme ir bijusi ļoti pozitīva. Tik izveidoti instrumenti, un to klāsts ir plašāks. Un makroprudenciāla politika tagad eh, valstīs tiek uzņemta un uztvērta ļoti nopietni. Bieži vien šīs makroprudenciālās politikas ir politiski grūti instil, uh, īstenojamas, bet līdz ar to ir valstis, kas nevēlas izdarīt šo politisko izvēli. Un, ja tas saistīts ar banku sistēmu, tad kopumā, protams, jau valsts ar SSM ietvaros, tad mēs esam uh, spējīgi sistēmiski skatīties uz riskiem, uzraudzītos, piemēram, uh, nekustamā īpašuma jomā. Bet, uh, nu, ja Ja tās ir zināmas bankas, tad, piemēram, komerci nekustamā īpašuma jomā, nu, tur ir eh, problemātiskāka situācija, tur nav instrumentu progress attiecībā uz to, ka nacionālām iestādēm vai ECB būtu makroprudenciāli instrumenti viņu rīcībā, kas uh, ļautu rīkoties ēnu banku sektorā vai komerc eh, nekustamo īpašumu sektorā. Nu, tur pieejamu instrumentu skaits ir nulle, un tas ir lielākais izaicinājums tuvākajiem gadiem. Paldies! Es tiešām aicinātu kolēģus iekļauties laikā, kas ir atvērts. Engin Eroglu. Nē, nē, jums vienkārši tik uzdot trīs jautājumus, saka priekšsēdētāji. Godātais Dragīkungs, paldies, ka esat gatavi, gatavs atbildēt par eh, sistemiskiem riskiem. Vēlos uh, norādīt uh, jums uz nekustamo īpašumu cenu līmeni. T šie cenu līmeņi ir ievērojami kāpuši ievērojami pārsniedzot inflāciju. Spānijā, piemēram, 5,1%, Nīderlandē 7,4%, Portugālē pat 9,0%. Manā valstī Vācijā pieaugums ir 5,2%. Tāpēc man jums ir šādi jautājumi. Vai jūs ne, nesaskatāt eh, draudu saistībā ar eh, nekustamā īpašuma cenu burbuļu veidošanos, ja ne visai ES, tad vismaz atsevišķās dalību valstīs? Ar 0% likmēm eh, cilvēki tiek mudināti ņemt hipotekāros kredītus. Vai ECB tādējādi nav katalizators šajā situācijā? Un vai nekustamā īpašuma uh, Eh, tirgus eh, cenām būtu vispār jābūt šajā indeksā. Paldies jau iepriekš par jūsu atbildēm. All, when... Jā, paldies. Pirmkārt, mēs esam sagatavojuši rekomendācijas. Es to, manuprāt, jau norādīju savā ievada uzrunā Tātad brīdinājumi Čehijai, Vācijai, Francijai, Is e, Islandai un Norvēģijai un Baļģijai, Beļģijai, Dānijai, Šveicei jau ir bijuši brīdinājumi par riskiem 2016. gadu un tagad saņem rekomendācijas, kas jau ir nākamais solis attiecībā uz nepieciešamām korektīvām darbībām, lai reaģētu uz sistēmiskā riska avotiem. Līdz ar to ESRB savu darbu ir izdarījuši attiecībā uz šo jautājumu. zemes procentu likmes, negatīvas procentu likmes, protams, liecina par to, ka eh, tiek um, stimulēta aktīvu iegādi, tā skaitā nekustamā īpašuma. Vai tas ir labākais veids, kā mainīt eh, monetāro politiku? Nē, jo monetāras politikas mandāts ir panākt cenu stabilitāti. Kas ir pareizais veids, kā rēģēt uz to, ir īstenot pareizo makroprudenciālo politiku. Hmm. Pateikšu arī par aspektiem, kurus mēs ņemam vērā, vērtējot eh, attīstību nekustamo īpašumu tirgu. Pirmkārt, eh, vērtēšana Mēs skatāmies uz vērtēšanu, salīdzinot ar vēsturisko vidējām vērtībām, skatāmies eh, attīstības dinamiku, skatāmies, vai vērtēšana ir lokāla vai vispārīga, skatāmies, kāds ir cikls cenām. Tie ir aspekti, ko mēs ņemam vērā. Otrakārt, dažās valstīs eh, ir ierobežojumi piedāvājumā, kas var būt saistīti, piemēram, ar plānošanu, ar vides ierobežojumiem vai citiem aspektiem. Treškārt, Sagatavojot makroprudenciālo politiku, ir jāskatās uz aizdevējiem, cik tie ir spēcīgi, cik lielā mērā koncentrējas atsevišķos sektoros un vai viņu uzvedību ierobežo peļņas meklējumi. Un skaidrs, ka ar īstermiņa hipotekārie kredīti 4-5 gadu termiņiem ir vairāk pakļauti svārstīgumam procentu likmēs un uh, Um, un nekustam īpašam cenās salīdzinot ar valstīm, kur ir fiksēta uh, procentu likmes. Dažām valstīm ir ļoti grūti īstenot uh, rekomendācijas tīpaši, kas ir attiecināms uz aizņēmējiem. Paldies, Molī Skot Keito, zaļie. Paldies, priekšsarētāji. Šī man pēdējā iespēja, dragīgi kungs, uzdot jums jautājumus, ko, ko esmu jau daudz, daudz kā darījusi. Es runāju par ietekmi uz uh, finanšu sistēmu uh, klimata pārmaiņu jomā. Manuprāt, šis jautājums ir īpaši aktuāls šodien, ņemot vērā, ka mēs tiekamies šobrīd šeit, uh, vienlaicīgi, kad Ņujorkā notiek klimata samets. 2016. gadā ESRB sagatavoja ziņojumu attiecībā uz pārēju uz zema oglekļa ekonomiku un saistītiem riskiem. Cik es saprotu, kopš tā laika cita ziņojuma par šo tematu nav bijis, bet varbūt vajadzētu. 2016. gada ziņojumā tika runāts par negatīviem scenāriem, kas varētu ietekmēt sistēmiskos riskus vai nu ievērojami mainoties e, enerģētikas e, jomā patēriņam vai oglekļa intensīvu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā no jaunās komisijas darba programmas izskatās, ka prioritāte tiks pievērsta uh, enerģētikas pārējai un fosīlo kurināmo aktīviem. Varbūt eh, tas tiešām var novest pie ievērojamas eh, cenu maiņas oglekļa intensīviem aktīviem, kas lielā mērā tika finansēti ar parādu instrumentiem. Un vēlos jautāt jums, cik jūsuprāt nopietni riski ir finanšu sistēmai ar eh, fosiliem kurināmajiem saistītiem eh, aktīviem, ņemot vērā to, ka var pātrināties eh, politikas īstenošana attiecībā uz atteikšanos no fosiliem kurināmajiem. Un vai nevajadzētu steidzami veikt stresa tests saistībā ar oglekli? Paldies! Paldies, kā jūs pareizi norādījāt, e SRB publicēja šo ziņojumu 2016. gadā. Un es pēc trim dienām prasīšu valdei vai zinātniskā komiteja nevarētu sagatavot jaunu ziņojumu par šo pašu jautājumu. Ir skaidrs, ka kopš tā laika klimata pārmaiņu riski ir kļuvuši pamanāmāki un arī jūtamāki ikviena cilvēka uh, uzmanības lokā tie ir nonākuši. Un ESRB īstenībā strādā ar daudzām grupām, tā skaitā klimata pārmaiņu jomā. Tā ir viena daļa, kur ESRB varētu sagatavot jaunu ziņojumu. Klimata pārmaiņas ir arī ECB un SSM uzmanības lokā. Tās ir atsevišķas jomas, kur tiek darīts vairākas lietas. Manuprāt, mēs jau apspriedām eh, citā reizē saistībā ar to, ka pensiju fondi to sāk izmantot kā kritēriju arī ECB pati. Bet bilance ir tāda, ka man šķiet, ka notiek vispārīgas pārdomas par to, kā rīkoties labāk. To dara gan ECB, gan SSM, gan ESRB. Uh, Un esmu pārliecināts, ka tā rezultātā mēs nonāksim pie aktīvākas, jūtamākas līdzdalības no ECB, SSM un ESRB puses šajā jautājumā. Un esmu pārliecināts, ka mana pēctece noteikti aktīvi darbosies arī šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Tālāk Frančeska Donato. Grācija prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par sistēmiskajiem riskiem. Es vēršu jūsu uzmanību uz. Uh, Deutsche Banko. Mēs zinām, ka stāvoklis ir nopietnis un kas notika pēc apvienošanās projekta ar Komercbanka. Un attiecīgi e, atsevišķi novērotāji paredz e, bankrota iespēju. Draugīgums. Ja e, tiks nonāks līdz Deutsche Bank bankrotam, tad vajadzēs eh, piemērot eh, beilinu vai citas glābšanas pasākumus, bet paturiet prātā to, kā tas atsauksies uz Eiropas finanšu sistēmu kopumā. Var sagaidīt arī, kā Vācijas valdība mēģinās eh, panākt nevis beilinu, bet beilautu. Un vai jūs neuzskatāt? ka šie banku uzraudzības pasākumi zaudē, nezaudē visu ticamību šādos e, notikumos. Deutsche Bank, kā arī citas bankas Eiropas ziemeļos, ir pilnas ar dažādiem sarežģītiem vērtspapīriem. Tas ir kopīgs elements šādai bankai. Varbūt uzraudzības sistēmai vajadzētu koncentrēties uz šo uh, specifisko uh, aspektu, lai nepieļautu to, kā šo banku bilances neuzrādītu sistēmisku risku. Paldies! Eh, Es nevēlētos runāt par atsevišķām bankām. Un otrkārt, Beilina un Beilau notauku, eh, noteikumi ir spēkā visām bankām, tos ir noteikusi BRD, valsts palīdzība un SSM. Šie noteikumi ir spēkā vienādi visām bankām. Un treškārt, uh, pilnīgi pareizi jūs norādāt eh, par to, ka ir nepieciešami otrā un trešā līmeņa līdzekļi, kas ir atsevišķu banku portfeļos atrodami. Un tieši tāda pat uzmanība ir jāpievērš NPL. Tāpat arī piebildīšu, ka SSM un uz, ECB eh, e uzraugošā daļa ir šo problēmu jau skatījusi efektīvākā veidā nekā agrāk. Un process jau ir sācies. Thank you. Uh, Joan van Overveld, ECR. Uh, Johannes van Ordens no ECR grupas. Paldies, dragī kungs, jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka uh, Nekustamā īpašuma nozars attīstība ir būtiska, un e, šī, šāda krīze var izraisīt ekonomiskas nopietnas problēmas. Jūs norādījāt uz ECB e procentu politiku no vienas puses un stingrākām regulatīvām politikām no otras puses. Vēl viena piezīme finanšu stabilitātes sakarā ir tā, ka bankas, pensiju fondu un apdrošināšanas kompānijas piedzīvo grūtus laikus, ņemot vērā to, ka uh, procentu likmes eh, apgrūtina galu savilkšanu kopā, un tas arī apgrūtina finanšu stabilitāti. Treškārt, es gribētu kādu komentāru par atsevišķu analītiķu piezīmēm par uh, atvasināto darījumu tirgu, kas šķiet vieš bažas, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Paldies! rightly guessed, I don't kā jūs jau norādījāt, es nedomāju, ka pastāv pretruna starp stingrākiem makroprudenciāliem instrumentiem un zemākām procentu likmē vai negatīvo procentu politiku. Otrā lieta skar visu makroekonomisko eh, situāciju. Pirmā ir graudaināka un attiecas uz potenciāliem sistēmisko riskavotiem atsevišķos finanšu tirgu segmentos un Līdz ar to abas daļas vienu otru papildina un nevis, un nevis atrodas pretrunā. Un pateicoties makroprudenciālā un mikroprudenciālā ietvara stiprināšanai, regulatīvā ietvara stiprināšanai, monetārā politika uh, var darboties tik ekspansīvā veidā. Otrais uh, aspekts skār pensiju fondus un Eh, šajā sakarā par priskiem privāto, eh, privātiem pensijām. Un, un ir jānodrošina šajā sakarā tas, ka Eh, augstākas peļņas investīcijas ir ar lielāku risku un makroprudenciālie pasākumi līdz ar to ir jāatriecina uz visu pensiju fondu sektoru. Un Eh, situācija var, risks var palielināties, ņemot vērā demografiskos izaicinājumus, tas par pensiju fondiem, bet tik tiešām negatīvo uh, likmju politika ir īpaši um, eh, satraucoši pensiju fondiem. Un mazākā mērā, bet tieši tāpat apdrošināšanas kompānijām. Un visbeidzot par kolat bilaterālo aizdošanu. Mēs šodien vērojam to un galvenokārt savienotajās valstīs, ka ir ievērojama samazināšanās kolaterālajā kvalitātē, kas ir paredzēta atsevišķo izdevumu formās, un vai tas ir primāri banku sistēmā. Uh, mēs redzam, ka tas galvenokārt skar ārpus banku sistēmu. Tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk nopietni, bet tas nozīmē, ka mums ir mazāk instrumentu un mazāk redzamības attiecībā uz šiem procesiem. Paldies! Žoze Guzmans no Goja e grupas. Es turpināšu portugāļu valodā. Viens no riska faktoriem, kas izskanēja. Jūsu izklāstā ir saistāms ar e, parāda ilgtspējību, valsts parāda ilgtspējību, vai tie būtu valsts vai privātie. Un es gribētu no jums dzirdēt ECB analīzi attiecībā uz šīs problēmas attiecību ar makroekonomiskiem līdzsvaru trūkumiem, kas parādījās vai pasliktinājās monetārajā savienībā, jo tiem pasliktinoties eirozonas ekonomikās e, parādu apjoms e, deficīta ekonomikās ir neizbēgams mība, un to var atrisināt tikai ar kohēzijas politikām, kas dot iespēju šo līdzsvaru trūkumu um, mazināt. Un šķiet, ka mēs nonāksim bezizējas stāvoklī, tad, kā deficitārās ekonomikas apgrūtināts ar parādiem nevarēs īstenot budžeta politikas, eh, lai atrisinātu savu ekonomikas struktūrālās problēmas. Un tāpat nevar, un tas būtu mans otrais jautājums, uzsākt restru, e, restruktūrācijas e, procesu. Atvainojiet, jums ir laiks tikai vienam jautājumam. Tā, tā, tādā gadījumā es gribētu dzirdēt par attiecību un saikni starp abām šīm e, problēmām. Paldies! Atbildē. Es varu piekrist, ka atkāp Alpes kļūst nopietnākas pie augsta eh, parādu sloga līmeņa. Tomēr atsevišķas valsts Eiropas Savienībā ir labākā stāvoklī nekā citur, jo privātais parāds Eirozonā ir mazāks nekā citur pasaulē. Valsts eh, parāds turpina pieaugt pēc finansiālās krīzes, bet tas ir apmēram tādā pašā līmenī kā iepriekš. Bet privātais parāds pakāpeniski samazinās. Tāpat jāpiebilst, ka um, šīs diverģences eirozonā ir samazinājušās. Tāpat arī uh, pievienotās vērtības pieaugumā atšķirības ir minimālas kohēzijas fondi ir vēl aizvien noderīgi, tie ir ar nozīmīgu ietekmi, bet līdz ar kopīgi ar tiem arī struktūrālās reformas ir būtiskas. Paldies, Danuta Hūbner no Tautas partijas. Paldies! Priekšsēdētāji, man ir divi jautājumi. Viens attiec uz jaunajiem risku tipiem, eh, kas eh, Eh, izskanēja klimats, bet ir digitalizācija, kiberiska un tā tālāk. Un es saprotu, ka SRB ir klimata risku iekļāvis eh, pēdējo sejopa, un es arī sekoju tam, kā tiek ņemti vērā kiberriski un eksponetīvi tiem. Un šajā sakarā vai SRB plāno uh, sekot banku sektoram un izveidot stresa eh, testu šajā sakarā. Tas ir mans pirmais jautājums, un otrais. At, uh, the, um... Šķiet, ka nākošajā gadi, gadā būs maksātspējas divu pārskatīšana, un tiks aicināts Eiropa ietvarā iekļaut tematus, kas attiecas uz maksātspējas divi ietvaru. SRB savā ziņojumā šķiet pirms gada par makroprudenciāliem pasākumiem piedāvāja vairākas intervences iespējas un tie ir priekšlikumi, kas ir tālajošāk nekā starptautiskais ietvars. Un es vēlētos jautāt, vai jūsuprāt šajā kontekstā saskrat, saskatāts risku? laiku Eiropas apdrošinātājiem eh, nonākt eh, neiz konkurētspējīgi, neizdevīgā situācijā. Un vai šādā globālo prasību pārsniegšana ir eh, nepieciešama. Paldies! Atbildi par pirmo jautājumu. Atbildi par finanšu stabilitātes riskiem attiecībā uz kiber, saistībā ar kiberdrošību. SRB ir veicis darbu pirmkārt izveidojot sistēmisko hiberrisku grupu, kas ir uzklā, uzklausījusi devumus no SRB locekļiem, lai izvērtētu e, galvenās neaizsargātās puses un arī sagatavotu scenārijiem balstītas analīzes par to, kā ka Eh, kiberšoks varētu izraisīt sistēmisku krīzi. Mēs esam arī savus eh, konstatējumus publicējuši ziņojumā, tas būs gatavs īsi pirms gada beigām. Ir skaidrs, ka lai kiberuzbrukums kļūtu par sistēmisku un sagrautu uzticību finanšu sistēmai, un tas ir vairāk nekā operacionāla rakstura um, trūkumu iestāšanos. Tāpat uh, pār pārēju uz uh, par apdrošinātājiem. No vienas puses ir pārējais zem oglekļa uh, prasībām, no otras puses eh, aspekti tikt iestrādāti Eiropa prasībās. Un eh, tāpat arī finanšu tirgi varētu palīdzēt veidot eh, stip, un stiprināt nozars kapacitāti. Par maksātspēju divi runājot, jūs jautājot, vai maksātspējas divi piemērošana nostādītu apdrošinātājus neizdevīgā konkurences situācijā. Uh, Eh, globālā mērogā. Man nešķiet, ka tā notiktu, kā jūs zināt, norit intensīvs dialogs starp apdrošinātājiem un šīs jomas regulātoriem, nu jau aptuveni 15 gadus. Paldies! Un pēdējais runātājs Alfreds Sans no sociāldemokrāta grupas. Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā to, ka. Banku savienība vēl nav pabeigta, sistēmiskās eh, krīzes padome veids ļoti slavējumu darbu. Es gribētu dzēt skaidrojumu par to, kā padome uzskata eh, mazo vidējo banku eh, pozīcijas ir īpaši mazās valstīs. Šīs bankas ieņem tādas biznesa nišas, kas ir veidojušās des, gadu desmitgažu garumā, nerēt ar vietējiem uzņēmumiem, un nišas ir patiesi nelielas, izņemot, kad notiek kādi īpaši lieli darījumi. Bet šķiet, ka nereti šīs nelielās bankas, nereti uzskatītas par sistēmiskām, tiek apgrūtinātas ar regulatīvām pārliecīgām prasībām. Un, piemērot noteikumus šādā veidā, tie apgrūtina operatīvās izmaksas bankā un Eh, negatīvi ietekmē mazos vidējos uzņēmums, kā arī startupus. Eh, līdz ar to bankas atkāpjas no jauniem projektu priekšlikumiem un nereti eh, maziem vidējiem uzņēmumiem ir grūti rast risinājumu šajā sakarā vai uh, E, ir kādi e, priekšlikumi mazajām bankām, lai tām netiktu e, piemērotas prasības. Viens izmērs dar visiem atbildi. Jūsu jautājums skar ļoti būtisku aspektu. Ja jūs skatāt Eirozonas banku sistēmu vai Eiropas Savienības banku sistēmu, tāds jāpiekrīts, ka ir pār pārkapacitāti bankām, kāda ir institūcijas lielām, no lielām mazām bankām ar dažādiem struktūrāliem bājiem punktiem, neaizsargātības punktiem, un nav viens recepts, kas darētu visiem. Bet vienlaicīgi ir. E, kopīgais noteikums saraksts, kas ir attiecināms gan uz mazajām, gan uz lielajām bankām, un vai tas neapgrūtinās mazo banku aizdevēju kapacitāti. Bet šajā gadījumā ir divu lietu apvienojumi jums. Gan mazajām, gan lielajām bankām ir struktūrālie vājie punkti, bet vienlaicīgi tām ir jāievēro vienu, vienu un tie paši noteikumi. Mēs gribētu no vienas puses redzēt noteikumos vairāk proporcionalitātes, paturot prātā to, ka atsevišķi noteikumi iekļauj birokrātisku atbilstību no mazo banku puses, kas ir apgrūtinoši šīm bankām un citām jurisdikcijām ir šāda proporcionalitāte paredzēta, un zināmas darbības ir paredzētas, lai risinātu šo problēmu. Es zinu, ka eh, var darīt vairāk, bet šobrīd netiek paredzēta noteikumos atšķirība mazajām un lielajām bankām, bet vienlaicīgi uh, zināmas struktūrālās svājums ir eh, izriet no eh, mazās bankas dimensijas. Tāpēc procesiem būtu jāiet roku rokā šajā gadījumā. Paldies! Eh, paldies, dragi kungs!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 ir paredzēti pāris balsojumi, bet mums jāpagaida, lai visi deputāti ieņem savas vietas, un man ir arī paziņojumi. Man ir rekomendāciju un lēmumu uh, kopums, uh, kas ir pieņemts 18. septembra sanāksmē tika uh, nolēmts par uh, uh dosjē, kur ir pie, apstiprināti pirmajā lasījumā plenārsēdē referenti, kas ir atkal ievēlēti, uh, paliek referenti turpmākam darbam, bet uh, citos gadījumos uh, šos dosjē pārņem uh, jaun ievēlētie deputāti. Uh, Eh, ja nav apstiprināti dosjē pirmajā lasījumā, tad to izskatīšana turpinās no tās vietas, kur uh, tā bija apstājusies, un uh, darbu turpinā atkal ievēlētie deputāti pie šiem dosjē, bet, uh, ja tie nav pārvēlēti, tad pārņem darbu jauni deputāti. Koordinātori arī uh, apstiprina iepriekš pieņemtos uh, lēmumus par dosie uh, sadalīšanu. Tāpat ir uh, vienošanās par to, ka jānosaka jauni grozījumu iesniegšanas termiņi par makroekonomiskās līdzsvara procedūru. Tātad tiks noteikta Eh, noteikts jauns termins EISF un RSP, eh, pa, eh, kamēr būs skaidrība par jauno komisijas priekšlikumu attiecībā uz budžeta komiteju tiks noteikti jauni grozījuma iesniegšanas termiņi par citiem dosjē tika lēmts, ka Ekon lūgs priekšsēdētāju komitejai ļaut turpināt darbu pie citiem dosie, kas nav konkrēti minēti, uzskaitīti e, augstāk. Tālāk. Uh, riņu grupa saņem ziņojumu par attālināto pārdošanu. Uh, prasības mas, maksājumu pakalpojumu nodrošinātājiem ETP um, pasākumi, lai stiprinātu administratīvo uh, sadarbību cīņā pret PVN krāpšanu ETP, priekšlikums uh, padomes un pa, uh, direktīvai grozīja, grozo direktīvu 2012 par kopīgu sistēmu PVN, es un dēsaņam, Eiropas pusgads un ekonomiskas politikas koordinācija ETP, Eiropas centrālā banka gada ziņojums S un D, konkurences politika gadskārtē ziņojums Renew, Banku Savienība. Uh, Gadskārtais ziņāms S&D vispārējais Eiropas Savienības budžets 2020. gadam viss iedaļas ETP finanšu darbībā Eiropas investīciju bankā gada ziņojums zaļie kalendārs, ekona sanāksmju uh, grafiks līdz 2019. gada beigām ir apstiprināts un arī uh, pas, uh, grafika projekts 2020. gadam brauciens uz eh, SVF gadskārtējo sanāksmi Vašingtonā 16. 20. oktobrī eh, delegācijas sastāvs, divi ETP deputāti, divi sociāldemokrāti, viens no Riņū, viens no Zaļiem, viens no ID. Pēdējais paziņojums. Uh, tika panākta vienošanās, uh, bija panākta vienošanās uh, par uzklausīšanas organizēšanu ekan 5. septembrī ar komisāru Jurovu. Un uh, tātad šis pasākums jau notiek, un Lībe deputāti arī tiks uzaicināti uz pasākumu. Uh, un tika arī uh, nolēmts uh, uh, uzaicināt Eiropas investīciju banku priekšsēdētājs Ekons sanāksmi līdz gada beigām. Paldies, un tagad pārējām pie balsošanas. Vispirms izmēģināsim, izmēģinājumu balsojums. Okay. Okay. Okay. Mr. Kitsos has no voting card. So... Sirkvisas uh, kungam nav balsošanas kartītes. Kircus kungam nav balsošanas kartītes, tātad izmēģinājuma balsojums ir noticis. Tagad pirmais balsojums ir. E, regulas uh, priekšlikums par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem. Lēmums ir uzsākt starp iestāžu sarunas. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs pār divpadsmit pret. Pieskaitot deputāta Kircovs balsi, tātad 34 pār 12 pret. Pieņemts lēmums. Nākamais uh, balsojums ir Eiropas parlamenta un padomes regulas priekšlikums eh, grozot eh, direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem. Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 par, 12 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. Okay, so this meeting is finished. We continue. Uh, šī sanāksme ir beigusies un rīt turpināsim darbu 14.30. Paldies!